Uh, could we start? Kolēģi, ir laiks sākt. Un es tagad sveicu tos, kur ieradušies ir uz šo sēdes daļu. Jūs uh, sagaidāt no manis informāciju par to, kā mēs AFCO komitejā esam skatījuši jautājumus attiecībā uz to, kā varētu uzlabot Eiropas Savienības e, funkcionēšanu, arhitektūru, labāk izmantojot mūsu rīcībā esošo potenciālu, līgumus, uh, bet eh, arī es domāju, ka racionāli ir palūkoties vēl tālāk aiz esošajiem līgumiem, paraudzīties nākotnē, lai saprastu, kā mēs turpmāk varētu izlabo, uzlabot to veidu, kā Eiropa strādā un lem par jautājumiem, kas ir būtiski Eiropas eh, pilsoņiem, iedzīvotājiem, e, e, kas ir vajadzīgs, lai Eiropa būtu funkcionējoša un demokrātiju, kā uzlabot Eiropas institūciju darbu un kā nodrošināt labāku sadarbību starp visiem pārvaldības līmeņiem, sākot ar vietējo, eh, turpinot caur reģionālo, līdz pat uh, augšējiem pārvaldības līmenim un tādā veidā labāk attīstīt redzējumu uz Eiropas Savienības institucionālo arhitektūru. Tādējādi mēs skatāmies nākotnē galvenokārt no Eiropas Savienības arhitektūras viedokļa. Kā tā darbojas, kā tiek pieņemt lēmumi, bet mēs nestrādājam ar konkrētām politikām, kas, manuprāt, ir cits būtisks izaicinājums attiecībā uz to, kā Eiropai vajadzētu koriģēt savu politiku būtību, lai tā varētu efektīvāk lemt un nodrošināt mums uh, nepieciešamo rezultātu. Un tagad mēs nonākam pie mūsu sanāksmes nākošās daļas. Mēs pabeidzām skatīt divus ziņojumus, par kuriem mēs runājām ar jums jau pirms gada. Šobrīd tie ir pabeigti un tiks likt uz balsojumu 8. decembrī. Un mēs ceram, ka februāra sākumā šie ziņojumi varēs kļūt par pamatu diskusijām Eiropas eh, parlamenta plenārsesijā par to, kā ir, kāds ir Eiropas parlamenta skatījums uz nākotni un kādas mūsu prāts ir vajadzīgas izmaiņas, ņemot vērā mūsu evolūciju. Kā jau sacīja rīt sēdē, mēs strādājam pie parlamentu nostājas, bet mēs arī sagaidām balto grāmatu no komisijas. Un arī mēs sagaidām Bratislavas ceļkārtas ieviešanu ar konkrētiem priekšlikumiem, konkrētām politikām, kas e, šobrīd attiecas uz krīzes fenomeniem un arī visdrīzāk notiks sauglīgas diskusijas starp institūcijām, kas piedalīsies šajā procesā, lai Eiropu padarītu par labāku Eiropu. Šodien, diskutējot par mūsu ziņojumiem un to saturu, mēs iesākumā gribētu stādīt priekšā divas svarīgas personas, kas ir kopā ar mums. Bijušais Itālijas premjers Mario Monti, kurš arī divas reizes ir bijis komisāra amatā. Kopā ar mums ir Antonio Vitorino, kurš bija savā laikā tieslietu komisārs un iekšlietu komisārs, pēc tam viņš bija arī Portugāles uh, vicepremjers, aizsardzības ministrs un tiesnesis Portugāles konstitucionālajā tiesā. Līdz ar to mums ir šodien viesos divas personas, kuras ir ar visai piesātinātu dzīves gājumu, un es iesākumā gribētu dot vārdu Antonio Vitorino inspiration. Kurš mums izklāstīs savu viedokli ar lielu iedvesmu? Paldies, priekšsēdētāji, godējumie deputāti, godējumie Nacionālo parlamentu deputāti. Iesākumā es vēlētos pateikties par uzaicinājumu piedalīties šajā paneļa diskusijā kopīgi ar Mario Monti un atzīt to, ka mēs jau gadu desmit gadus strādājam pie šiem jautājumiem un mēs tur eh, arī uz turpmākajām desmit gadiem paliksim tikpat piesaistīti šiem darbam. Tajā pašā laikā mēs pazemīgi un pragmatiski atzīstam to, ka pašreizējās krīzes vai daži jau tās devē par polikrīzēm, ar kuriem saskars Eiropas projekts nav gluži tādas kā iepriekšējās. Pirms gada vēl šajā zālē mēs sacījām, ka no katras krīzes Eiropas Savienības kļūst stiprināta, un pirmo reizi, manuprāt, mēs saskaramies ar perspektīvu potenciālai dezintegrācijai, it īpaši ņemot vērā apvienotās karalistes referendumu rezultātu. Uh, par izstāšanos no Eiropas Savienības. Un, lai varētu risināt šos izaicinājumus, pirmais priekšnosacījums ir atjaunot savstarpēju uzticību starp dalību valstīm. Nesenā krīze ir izraisījušas šķelšanos. Šī šķelšanās var kļūt par pastāvīgām un var graut politisko konsensu starp dalību valstīm. Domāju, ka Atsevišķas zīmes rāda, ka veidojas reģionālās grupas ziemeļi pret dienvidiem, dienvidi pret ziemeļiem, austrumi pret rietumiem, un tā ir negatīva zīme Eiropas projekta nākotnē. Tomēr es nedomāju, ka vismaz uh, pirms nākamajām pērliešanām politiskais noskaņojums būs ieviest būtiskas pārmaiņas esošajos līgumos. Es domāju, ka mums galvenokārt ir jākoncentrējas uz iespēju maksimāli izmantot esošo Lisabonas līgumu, un es ceru, ka ļoti daudz vēl var šeit darīt, un galvenokārt tas attiec uz politiskajām prioritātēm, paturot prātā to, ka politiskas opcijas varētu pieprasīt institucionālas korekcijas. Un galvenokārt es gribētu koncentrēties uz eh, ekonomiskās un monetārās savienības pabeigšanu. Vācijas kanclere uzskata, ka ja šis projekts ir fiasko, tad var tikt apdraudēta visa Eiropas Savienība. Un tāpēc es domāju, ka e, viena no mūsu prioritātēm ir pabeigt ekonomikas un monetāro savienību, kas nozīmē, manuprāt, divas lietas - atrast par līdzsvaru starp uh, suverēno un risku kopīgu uh, atbildību. Šeit pirmkārt ir jārunā par Banku Savienības pabeigšanu Un manā izpratnē mēs esam eh, tālu gājuši suverēnās atbildi, kopatbildības īstenošanā, tomēr ris, kopēji, kopīga riskus uzņemšanās vēl nav pabeigta. Šeit es atsautos uz Banku Savienības noregulējumu fondu un uz kopīgo depozītu garantiju. Abās šajās politiku jomās, manuprāt, ir daudz darāmā un tas ir jāpaveic īsā termiņā, jo pilnīgi noteikti pastāv iespēja, ka eiro krīze iestājas atkal, ņemot vērā to, cik trausla ir banku sistēma vairākās dalībvalstīs. Un piesardzības dēļ es nenosaukšu, kurās dalībvalstīs. Otra joma, manuprāt, ir uzsākt padziļinātu diskusiju par Eiropas stabilitātes mehānismu funkcionēšanu, jo ir jāuzskata, ka tas ir mūsu rīcībā esošs instruments, lai varētu absorbēt asimetriskus triecienus īsā termiņā. Un, ja ir kāds negadījums monetārās savienības ietvaros, tad šis būtu vispiemērotākais instruments, lai parādītu mūsu apņēmību garantēt eiro ilgspējību, kas nevar tikt atstāt tikai Eiropas centrālās bankas rokās, neraugoties uz to, kā ECB dara visu, ko tā var, lai garantētu mūsu kopīgās valodas nākotni. Tātad pirmais būvniecības bloks ir paveik, pabeigt monetāro savienību, otrais būvniecības bloks ir atgriezties pie ekonomikas izaugsmes un atjaunot ceļu uz konverģenci. Es atbalstu to parlamentāriešu viedokli, kas ir šo eh, punktu iekļāvuši nākošās plenāras sesijas darba kārtībā. Es domāju, ka mums ir jāmeklē jauna pieeja, lai novērstu makroekonomisko līdzsvaru trūkumu un risinātu eh, specifiskos ieteikumus pa valstīm galvenokārt, lai attiecinātu to uz nacionālo reformu programmām. Un manā ieskatā šeit ir nepieciešama ne tikai savstarpēji uzticības starp dalību valstīm, bet arī nozīmīga loma nacionālajiem parlamentiem. Ja viņiem ir jāpārceļ nacionālajā likumdošanā būtiskākie elementi eh, struktūrā eh, reformām nacionālajās programmās, tāds var izveidoties vāja nacionāla pārvaldība šīm reformām un reformu efektivitāte kā tāda var tikt vājināta. Līdz ar to es uzskatu no savas perspektīvas raugoties, ka Izaicinājumi no vienas puses ir tādi, ka visdrīzāk mums ir jāpāriet no pašreizējās pieejas makroekonomiskā disbalansa procedūrai uz jaunu pamudinājumu sistēmu, lai ieviestu struktūrāls reformas. Un šie pamudinājumi dot mums iespēju pārskatīt tradicionālo struktūru fondu lietošanu Manuprāt, tradicionāla pieeja struktūra fondiem tuvojas beigām, un ja mēs vēlamies rīkoties proaktīvāk, veicinot ekonomikas izaugsmi, tad mums ir jāpārskata struktūra fondi un citas finanšu iespējas. Es tās nenosaukšu sīkāk, jo es zinu, ka pēc manis izteiksies Mario Monti. Un ir ļoti nozīmīgs uzdevums identificēt jaunus pašresursus Eiropas Savienībai, taču es uzskatu, ka tās finanšu, šās finanšu iespējas ir jāpieskaņo, lai varētu veicināt struktūrālās reformas, kas ir iestrādātas reformu, nacionālajās reformu programmās. Un tāpēc parlamentam ir jāīsteno kontrole pār kont reformu programmu un tajā pašā laikā ir nepieciešamība institūcijām, galvenokārt komisijai, bet arī Eirogrupai proaktīvāk rīkoties, izvērtējot ietekmi ikvienai no nacionālo reformu programmām. Ja mēs vēlamies koordināciju Eiropas Savienības līmenī, kāds mēs nevaram tikai salikt kopā mehāniskā veidā nacionālā reforma programmas. Mums ir jābūt skaidram vērtējumam par to, kā tās darbosies kopīgi ekonomikas politikā un eirozonā. Es domāju, ka šajā jomā komisija ir jāstrādā proaktīvāk. Noslēgumā Es pieminēšu institucionālos eh, darbības ietekmi. Es uzskatu, ka Eirozonas pārvaldība ir jābūt efektīvai. Es vienmēr esmu atbalstījis pastāvīga uh, priekšsēdētāja izveidošanu Eirogrupā. Mums ir nepieciešams kāds, kurš ir atbildīgs par šo jomu un kāds, kuru mēs varam kontrolēt. Ir tādi, kur uzskata, ka bez līguma grozīšanas ir iespējams izveidot pastāvīgu Eirogrupas prezidentūru un piešķirt šo amatu komisijas vicepriekšsēdētājam, kurš atbild par ekonomikas un monetāro politiku. Es tagad neieslīgšu juridiska rakstura diskusijā par to, vai tas ir vai nav iespējams, lai ar to nodarbojas eksperti, bet Es uzskatu, kā Eirogrupas pastāvīgiem priekšsēdētājiem ir jāatskaitas parlamentu priekšā, it īpaši īpašās eh, komitejas priekšā, kas atbild par Eirozonu, un paralēli tam ir jābūt galvenajiem sarunu partneriem nacionālajiem parlamentiem, runājot par vadlīnijām un galvenajiem mērķiem nacionālo reformu programmās šajā etapā. Es neredzu vajadzību veidot jaunas struktūras. Es domāju, ka mums ir jāsabalstās uz esošo juridisko ietvaru un galvenokārt uz 13. Eh, pantu eh, fiskālajā kompaktā. Un mums ir jāpilnveido lēmumu pieņemšanas mehānisms. Šī joma eh, kā pati par sevi ir visai plaša un piesātināta. Mums nevajag to vēl vairāk sarežģīt, pieņemot lēmumus, kuri kuri ir jāpieņem krīzes apstākļos. Lūk, priekšsēdētāji, tie ir bija mani ievadvārdi, un es vēlreiz vēlos pateikties par iespēju izklāstīt savus personiskos viedokļus šajā komitejā. Paldies! Paldies! Vēlos uzdot jautājumu, kas varbūt eh, ir tālajošāks nekā jūs sagaidāt, bet jūs runājot par Eirozonu, eh, kurā institūcija jūsuprāt, Antonio, varētu būt tā, kura nodrošinātu, ka eh, nodrošinātu mehānismu darbību, kas aizsargātu tirgu un mehānismu, kas nodrošinātu uh, saskaņu starp politikām, kas uh, vada eirozonu un kas būtu paredzētas pārējai Eiropas Savienības daļai, un arī, lai nepieļautu nekāda veida diskriminācijas Eh, valstīm Eirozonā un ārpus tās. Ar prieku atbildēšu. Domāju, ka pirmkārt ekonomikas un monetārā savienība ir Eiropas Savienības politika, neraugoties uz to, ka ir divas valsts ar optaut iespējām un viss drīzāk eh, pēc diviem gadiem paliks tikai viens šāds optauts, visām pārējām valstīm pienāksies izpildīt kritērijus. Un līdz ar to likumdošanas vara piekrīt ministru padomei un Eiropas parlamentam. Ir izmantojama ierastā leģislatīvā procedūra. Garantija projekta kohēzijai dāktu no Eiropas parlamenta puses, kas līdz ar ministru padomi ir e, likumdevēji. Līdz ar to es domāju, ka, lai nepieļautu diskrimināciju un garantētu kohēziju, ir Eiropadome. Es gaidīju atbildi, ka tā būs komisija. Un nākošais runātājs Mario Montī. Pateicos priekšsēdētājs kundze, man arī ir ļoti liela privilēģija un prieks gods būt šeit. Man ir eh, tas eh, prieks arī uzrunāt jūs komitejas deputātus. Man ir ārkārtīgi liels prieks arī būt šeit kopā ar Antonio Vitorino, man draugu. Jā, nu iespējams, ka viņa priekšā būs vēl vairāku desmiti gadi nekā man, lai cīnītos par Eiropu. Mēs, jebkurā gadījumā, to darīsim eh, vienā noskaņojumā, vienā garā. Piekrīt jums, priekšsēdētājs kundze, piekrītu arī Antonio Vitorino par to, ka nu, tagad mums ir jāizmanto uh, labāk esošā līguma potenciāls. Es tiešām uzskatu, ka ir milzīgas iespējas vēl uh, labāk piemērot esošo līgumu. Es pateikšu dažas lietas tieši par tiem jautājumiem, pie kā pieskārās arī Antonio Vitorino, eh, proti par ekonomisko pārvaldību. Vai nu kā? Šī komiteja, protams, galvenokārt koncentrējas uz iespējamām līguma reformām, Lisabonas līguma reformām. Tādējādi es pateikšu arī dažas lietas šajā sakarā. Es varu pilnībā piekrist Antonio Vitorino, kad viņš saka, nu vispirms uh, pretēji viņam es neesmu eksperts institucionālo jautājumu uh, jomā, kā jūs zināt, uh, tad viņš ar Mišelu Barņē strādāja Eiropas komisijā un strādāja pie Eiropas konvencijas. Viņš tiešām uh, pārzina šo lauku kas, manuprāt, protams, arī ir ļoti svarīgs. Varu pilnībā piekrist tam, ka, lai pilnībā izmantot Lisabonas līguma potenciālu, lai varētu izstrādāt uh, atbilstīgu ekonomisko politiku, ļoti svarīgi nodrošināt uzticību starp Eiropas ziemeļiem, dienvidiem, starp rietumiem un austrumiem. Es uh, uzskatu, ka institūcija, kam man bija tas gods kalpo desmit gadus, proti Eiropas komisija, īpaši tagad, kā viņi sevi sauc, proti, un arī citi viņus sauc par politisku komisiju. Eiropas komisijai tad ir jābūt tai, kurai ir jāveic politiskā darba galvenā daļa Tas, um, manuprāt, arī nesajauc uh, spēku sviru. Bet ir jāuzrunā dalību valstu līderi politiski bez kādas intelektuālās vai politiskās pakārtotības subordinācijas. Ir tiešām jāpieliek lielas pūles, lai pārliecinātu dalību valstu vadītājus par to, ka tas, kas viņus šķēļ, ir pamatoti, taču katrs uh, visu šo šķelšanos ļoti pārspīlē. Es domāju, ka šī sastarpēja uzticība ir īpaši svarīga, jo ir daudz aizspriedumi. Ja mēs skatām šeit trīs galvenos pīlārus ekonomiskajā politikā Eiropas līmenī. Es teiktu, ka tas, kas ir nepieciešams, ir kopīga apņemšanās atbalstīt divas lietas vienlaicīgi, proti integrāciju un izaugsmi. Integrācija tirgu un Eiropas Savienības izaugsmi. Ekonomiskās politikas satvars, kāds ir Eiropas Savienībai, lai sasniegtu šo mērķi, manuprāt, nav jāmaina pilnībā, bet ievērojami jāuzlabo. Ar to es domāju, ko tādu, kas ir, eh, manuprāt, ļoti svarīgāks. Un arī, protams, atbilstīgi pēc priekšsēdētāji ieteiktajiem uzlabojumiem. Tad, nu, galvenais uzlabojums ir risināt atlikušos šķēršļus gan integrācijā, gan izaugsmē. Tas ir fundamentāli svarīgi, jo tie sakņojas uh, politisko kultūru dziļās atšķirībās. Kā es redzu situāciju, es te redzu trīs saspīlējumus. Vispirms jau saspīlējums starp in tirgus integrāciju un uh, sociālajiem, um, sociālajiem šķēršļiem, tas nevar nodrošināt vienota tirgus izveidi, un tādējādi tas noved pie mazākas integrācijas un mazākas izaugsmes. Otrais saspīlējums ir uh, saspīlējums starp elastību un nodokļu noteikumiem. Tas rada savstarpējo neusticību starp divām uh, daļām, geogrāfiski starp ziemeļiem un dienvidiem, un arī kultūrāli. Uh, starp uh, liberālo vācu skatījumu iepretim uh, anglosakšu um, skatījumam. Tas samazina arī to iespēju, kā mēs varam īstenot stabilitātes izaugsmas paktu. Tas liedz arī veikt valsts uh, investīcijas nacionālajā līmenī. Šīs investīcijas nevar tikt pilnībā attīstītas. Uh, lai tās varētu mm, adekvāti papildināt Junker plānu. Un trešais saspīlējums, pie kura ar esmu strādājis pavisam nesen, ir šis saspīlējums starp neto iemaksātājiem un neto saņēmējiem. Šis saspīlējums, kas arī indē Eiropas dzīvi, to visu ģenerē ES budžets. Esošajā formātā budžets ir novecojis Arī izmaksu struktūra nav caurskatāma, tas nav demokrātiski un arī ļoti regresīva savā finansēšanas veidā. Es sapņotu par to, kā Eiropas komisija rīkojoties kā politiska komisija viscēlākā nozīmē, un tas, manuprāt, ļoti atšķirs no politizētas uh, nozīmes. Tātad Eiropas komisija uzsāka dziļas pārdomas ar dalību valstīm, lai palīdzētu dalību valstīm identificēt kopsaucējus. Esmu pārliecināts, ka šo kopsaucēju daudz vairāk nekā dalību valstis domā, lai tiešām būtu šī apņemšanās uh, strādāt pie lielākas integrācijas un izaugsmes. Norādīšu uz dažiem virzieniem, kas, manuprāt, uh, būtu uh, jāizvēlas. Man ir arī īsa pieredze, pusotru gadu arī pats strādāju Eiropadomē. Varu apliecināt to, ka ja trīs vai četri galveno Eirozonu valstu līderi var apsēsties pie viena galda pusdienu, vienu dienu, tad šie līderi var samazināt atšķirības starp viņiem, un nevis tikai veicot kādu uh, gala paziņojumu kosmētiskus pielabojumus, nē, bet uh, ciešāk un dziļāk saprotot uh, viens otra nostājas, pozīcijas tieši. Uh, tas arī ir ļāvis politiskiem līderiem Eiropas Savienībā Eiropadomē arī 12. Uh, gada jūnija samitā vienoties vienprātīgi, īpaši Eirozonas samitā, kas ļāva ECB prezidentam dažas nedēļas vēlāk pateikt to, ko viņš teica, kā viņš darīs visu, kas ir nepieciešams, ka ECB ir tāda institūcija, kas arī tātad par šiem OMT var rīkoties un pieņemt pasākumus. Es domāju, ka jā, jābūt iespējai šos saspīlējumus atrisināt par vienoto tirgu pirmkārt. Šis pirmais saspīlējums nepieciešama samierināšanās starp tirgu un sociālo tirgus ekonomiku. Es redzu, kā Broka kungs ir ienācis zālē. Uh, un sociālā ekonomika. Uzreiz mēs par to sākam runāt, tad vāciski. Uzreiz, kā ieraug viņu, runāja par sociālo tirgus ekonomiku. Šī tātad tirgus un sociālie tirgus ekonomikas elementi. Tie ir jāsamierina vairāk. Tad arī, lai mazinātu šķēršus un ātrāk pieņemtu vienotā tirgus likumdošanu un īstenotu to, mums ir jāprogresē. Cita starpā arī pie vieglas, bet efektīvas nodokļu koordinēšanas politikas. Šādai politikai ir jākļūst vienkāršākai un mazāk smagai. Ja tad, kad viena no galvenām dalība valstīm, kas vienmēr ir bijusi pret to, lai tad šī valsts vienkārši vairs nesēdēs pie lēmumu pieņemšanas galda. Tālāk attiecības starp um, elastību un noteikumiem. Jā, nu tas tika formulēts, tad, kad uh, tika pieņemts eiro. Tagad esam, nu jā, tādā labākā situācijā. Ir sarunāts izaugsmas pakta uzticamība. Taču mēs muļķojam sevi, ja mēs runājam par stabilitātes un izaugsmas paktu kā tādu. Es esmu no dienvidiem, esmu dienvidu Eiropietis, kurš tad nebūtu priecīgs, ja fiskālās disciplīnas principi vienkārši tiktu atcelti, izsvītroti. Uh, Jā, ilgstermiņā daudzās valstīs tās būtu, tie būtu nacionālie svētki, bet ilgtermiņā tas būtu nacionālā traģēdija. Tagad Nu, situācija ir tāda, ka lielākajā daļā gadījumu un uh, stabilitātes izaugsmas pakts vienkārši netiek nopietni piemērots. Tādēļ šis ir ideāls brīdis, kur uh, vajadzētu būt uh, iespējamam arī uh, samierināt ziemeļus un dienvidus, atzīstot, kā no vienas puses visa šī elastība, kas tiek iztērēta esošajos tēriņos, ka šī elastība ir jāceļ, bet no otras puses mums arī visiem daudz labvēlīgāk būtu jāraugās un arī jāatspoguļojas Eh, stabilitātes izaugsmas paktā daudz tad pozitīvāk jāskatās uz nacionālajām investīcijām, valsts investīcijām, lai tas viss arī tik monitorēts, uzraudzīts. Eiropas līmenī, lai nebūtu nekāda pārkāpuma, bet mēs nevaram cerēt, ka Eiropas ekonomika nopietni attīstīsies, eh, ja mums ir tikai Junkera plāns, kurš ir labs, bet ja mums nav šī korseti valsts finansējumu nacionālā līmenī. Pat atbilstīgi vācu principiem es nedomāju, kā tas būtu grūti paskaidrojams, ka ja mēs atturamies no aizņemšanās vairāk tirgū, tad, kad tas maksā 0,05%, lai nodrošināt fiziskas infrastruktūras eh, nākamajām paudzēm Vācijā un citiem eiropiešiem, tas ir saprātīgs priekšlikums. Mēs tādējādi rīkojamies īstenībā pret eh, nākamajām paudzēm. Visbeidzot par ēst budžetu. Te no jauna ir jākoncentrējas uz Uh, galvenajām budžeta funkcijām. Tad, nu, lai jūs varētu sniegt Eiropas uh, pie, piedāvājums, piemēram, aizsardzības drošības jomā, ārējo robežu kontrolē. kā arī migrantu atbalstam. Šī ir pirmā reize kopš desmitiem gadu, kad dalība valstis vēršas pie Eiropas Savienības un saka, ka Eiropas Savienībai jādara tas un tas, mēs nevaram to darīt individuāli. Augstā līmeņa grupā par pašu resursiem. Mēs arī izstrādāsim ziņojumu un prezentēsim to parlamentā, arī citās institūcijās, komisijā un padomē. Tas notiks janvārī. Un mēs teiksim, ka ja dalība valstis piekrīt tam, ka es uh, tiek piešķirts jaunas funkcijas, tad loģiski ir arī paredzēt jaunus pašu resursus, lai varētu funkcionēt, lai varētu finansēt jaunās uh, Eiropas Savienības funkcijas. Pēdējais priekšsēdētājs kundze. Man īsti nav rekomendācijas attiecībā uz to, kādam būtu jāizskatās jaunajam līgumam. Es uzskatu, ka ir jāpieno dažādas politiskās kultūras. Ja tas nenotiks, tad līgums vispār būs eh, bezjēdzīgs. Ja, tad šis darbs tomēr tiek paveikts, ka varbūt, ka nemaz nav nepieciešams jauns līgums. Bet ko es gribētu tomēr ieteikt? Ir tas, ka lai visa institucionālā ekspertīze, kas ir šajā parlamentā, komitejā, komisijā, padomē, šī ekspertīze ir galvenokārt jākoncentrējas uz vienu nelielu aspektu. Pirms tiek noturēts sarunas par jauno līgumu. Mēs zinām jau gadiem ilgi, ka ratifikācijas procesa esošajā versijā ir gandrīz fatāls sloks jeb kāda veida līguma revīzijai pārskatam. Un tad šī tiešā demokrātija referendums. Arī uh, norādīja uh, Dānijā, Īrijā, Francijā, Nīderlandē uh, savas uh, robežas. Nu, Es nerunāju šeit tikai par Brexit referendumu, bet es nedomāju, ka referendums kā tāds ir vienkāršākais risinājums. Bet vai tiešām ir nepieciešams veikt ratifikācijas ar šo procedūru starpniecību? Es atceros, ar kolēģi, ar ko es apspriedu šo jautājumu. Es, jo es parakstīju šo nelielo pāntu, mēs identificējām iespējams citu metodi, bet neesmu jurists. Uzskaitu, ka juristiem tiešām ir jāpēta, vai vispār var iedomāties citu ratifikācijas veidu. Vēsture norāda uz to, ka divas valstis divās labāk zināmajās federācijās pasaulē nav ratificējušas konstitūciju, kas ir viņu federāciju pamatā. Tā ir Rhode Island, valsts. Of, uh, of Rhode Island, um, um, Divi štāti, tātad Rhode Island štāts, štāts kur viņi nepiedalījās Filadelfijas konvencijas sarunās un noraidīja šo tekstu pirmajā balsojumā un pievienojās ASV vēlāk, tad, kad viņus apdraudēja ar izraidīšanu. Vācija 49. gadā Antang Bayern, Bavārijas pavalsts, brīvā pavalsts arī neratificēja uh, Vācijas pamatlikumu, bet, nu, ar šo pragmatisko pieeju, par ko mēs varam padomāt vēl pieņēma šī pamatlikuma piemērošanu Bavārijas teritorijā. Nu, lūk, tā tad gigantu spēle - Bavārija un Vācijas Federatīvā republika. Tad, nu jā, desmit gadus atpakaļ šajā dokumentā, ko izstrādāja, es piedāvāju sekojošo, kad ir izstrādājis tiek izstrādāts jauns līgums, ko paraksta pēc definīcijas valstu valdību vadītāji. Tad ir jābūt arī vēl vienam papildus pāntām, ko paraksta katrs no viņiem, kur tiek noteikts, ka gadījumā, ja manā valstī šīs līgums, ko esmu parakstījis, netiek ratificēts parlamentā vai referendums starpniecību, es apņemos jūsu kolēģi, priekšā kolēģi, ka pēc sešiem, gadi, sešiem mēnešiem es piedāvāšu ratificēt citu priekšlikumu, kas uzdod jautājumu pilsoņiem Vai jūs vēlaties, lai mēs paliktu daļa no Eiropas Savienības ar šo konstitucionālo tekstu, ko gan arī visi citi ir pieņēmuši, vai arī jūs vēlaties, lai mēs izstājamies? Lūk, te pilsoņiem nāktos atbildēt ļoti radikālu jautājumu, viņiem nāktos saskarties ar radikālu alternatīvu. Uh, Pavisam nesen bija jā, šāda pieredze ar radikālām alternatīvām. Es tikai iesaku, ka uh, gudrākie Eiropas juristi un politiķi uh, viņiem nevajadzētu domāt par to, kam vajadzētu būt jaunajā līgumā, atvēlēt visu savu laiku. Uh, domājot par to, diezin vai šis līgums tiktu ratificēts visur. Bet ir jāatrod politiski, juridiski risinājumi, kur var eksplorēt kaut kādas citas iespējas. Paldies! Thank you very much. Liels paldies, um, profesor Montī. Un tagad vēlos pievērsties um, kolēģim no Eiropas parlamenta. Arī kolēģi, kas strādā pie uh, ziņojuma, kas. Uh, ir par uh, labi, uh, eh, labi šeit ideja, kur izklāstīja, nu pat tā brunātāja, ka mums ir jāizmanto jau esošās iespējas. Es nezinu, kurš sāks ar prezentāciju. Mercedes? Piemēram, būs iespēja mm, ievsties šajās diskusijās. Es izteikšos itāliski. Anto, <coughs> grazie. Paldies. Paldies, priekšsēdētāji, paldies arī abiem mūsu viesiem par uh, ļoti interesantajām debatēm. Mēs daudziem no jums jau uh, prezentējām šo ziņojumu sākotnējā fāzē. Iespējams, jūs uh, atceraties. Līdz ar to Es aprobežošos ar dažām pārdomām, kā arī atskaitīšos par to, cik tālu esam šai darbā pie ziņojuma. Kā jau tas ir at, tika atgādināts, esam pārliecināti, ka Lisabonas līgumā uh, ir lielākā daļa nepieciešamo instrumentu, lai mēs varētu atbildēt uz Eiropas Savienu, Savienības esošajiem izaicinājumiem galvenokārt jau uz tiem izaicinājumiem, kur ir nepieciešams nodrošināt demokrātisku struktūru, kas varētu efektīvāk atbildēt uz pilsoņu gaidām, lai varētu arī uh, sniegt atbildes pēc iespējas ātrāk uz ārējās pasaules izmaiņām. Skaidrs ir tas, ka ir vesels klās dažādu aspektu, kas ir jāpapildina. Galvenokārt jau eh, šīs demokrātiskums, procesa demokrātiskums, otrkārt jāveic papildinājums, jāpadziļina arī ekono, Eiropas ekonomiskā monetārā savienība un iekšējais tirgus, kā arī jāatbild jauniem izaicinājumiem, īpaši tie, kas ir saistīti ar eh, ārlietām. Ar ar um, tieslietām, tai, um, drošību. Šie ir tādi jaunāki izaicinājumi, taču, protams, nemazāk svarīgi. Un to visu var risināt uh, lielā mērā izmantojot tos instrumentus, ko mums piedāvā līgums. Mūsu ziņojuma pirmajā daļā mēs galvenokārt runājām par institucionāliem aspektiem. Mēs esam pārliecināti par to, ka kopienas metode ir uh, augstāka uh, pār uh, starpvaldības metodi. Starpvaldības metode ir viens no iemesliem, kādēļ viss process ir ne tikai lēns, bet kādēļ arī lēmumu procesa rezultātā netiek panākt rezultāti. Uh, Līdz ar to arī atgādinām, ka Lisabonas līgums piedāvā ļoti daudz iespējas arī ar šo pārejas klauzulu un citiem uh, instrumentiem. Nu, man nav pietiekami daudz laika, lai es iedziļinātos visās detaļās, taču uzskatām, ka no nu, šī viedokļa tik tiešām ir uh, vesels klāsts ar aspektiem, kas ir jāpapildina, jāuzlabo. Pirmais attiecas uz to, kā darbojas padome un komisija. Bet galvenokārt jau padome. Līgums piedāvā instrumentus arī padomei, lai padome uh, līdzinātos vairāk tādam kā Eiropas senātam. Uh, Padomu var vairāk un biežāk izmantot arī, piemēram, vairākumu balsojumu tas netiek pietiekami izmantots, tad no vienas puses ir jārisina jautājums par lielāku caurskatāmību, un tas varētu arī nu, izrietēt no tā, ka ir tikai viena institūcija, kas ir likumdošanas. In, um, institūcija, un tad pārējie var uh, darboties kā, piemēram, parlamenta komitejas. Tas ir vēl viens Eiropas Savienības demokrātijas pīlārs, bet ko lielākā daļa pilsoņu nemaz nezina, jo viņi uzskata, ka par visu lemj komisija. Un tikai ik pa laikām parlaments un padomu pasaka savu vārdu. Taču, eh, jā, tur ir totāla ignorance. Līdz ar to domājam, ka padomes eh, caurskatāmība likumdošanas procesā ir fundamentāli svarīga. Otra, otrs aspekts, kas īpaši attiecas uz nacionālajiem parlamentiem, strādāt pie tā, lai vairāk tiktu iesaistīti nacionālajie parlamenti, lai arī īstenot viņu kapacitāti kontrolēt uh, savu valdību darbu kad viņi piedalās uh, likumdošanas uh, lēmumu pieņemšanas procesā Eiropas līmenī, piemēram, uh, Eiropas semestrī. Mēs pašlaik strādājam pie dažām lietām, kas ir kompromisa grozījumi. Tagad jau gandrīz tie ir gatavi, mēs balsosim par tiem jau nākamajā nedēļā. Tad arī tur mēs mēģinām labāk saprast, kā varētu uh, labāk darboties um, arī starp parlamentārā komiteja, kas ir 13. pantā atrunāta. lai padarītu Eiropas pusgadā procesu demokrātiskāku, būtu liederīgi izstrādāt ekonomiskās politikas vadlīnijas kas nebūtu mm, tikai attiecināms uz fiskālo politiku, bet arī uz ekonomiku kopumā, sociālo politiku un arī darba politiku. Tā, lai Nacionālo parlamentu kontrole pār jūsu valdību darbu Eiropas Savienībā, lai arī tad šī kontrola tiktu labāk atrunāta, balstoties uz šīm vadlīnijām attiecībā uz dažādiem ekonomiskajām politikām. Ir, protams, daudzi citi vēl jautājumi, kas ir saistīti ar nacionālajiem parlamentiem, un tas ir uh, uh, vesels tāds pārdomu uh, klāsts par to, kā varētu stiprināt attiecības starp Eiropas parlamentu un nacionālajiem parlamentiem, lai varētu uh, palielināt demokrātisko atbildību, demokrātisko Eiropas Savienības redzamību un stiprinātu mūsu kapacitāti um, kopā atbildēt uz pilsoņu gaidām. Tad ir vesela uh, daļa, kur mēs runājam par uh, ekonomiskajām politikām. Mēs arī te domājam, ka ir pamatoti runāt par ekonomikas konverģenci, par uh, at valdību atbildību. Taču uzskatām, ka pāriet no tādas vienkāršas fiskālās politikas koordinācijas ar uh, tādiem string, stingriem priekšrakstiem pāriet uz tādu konverģences kodeksu, kur ir iekļauti daudz un dažādi elementi, kas nav strikti ekonomiski finansiāli rakstura, bet kas arī ir sociāla rakstura. Tad šis sociālais pakts, kas uh, norāda pilsoņiem, ka konverģence nenozīmē tikai ekonomiku, iekšējo tirgu, tā ir konverģence, kas iekļauj daudz plašāk arī dzīves kvalitāti. Tāpēc arī jā, šeit nevar iedzināties detaļās, bet uzskatām, ka šis process ļauj mazināt šīs taupības politikas, kas ir nepieciešams, taču jāpadara tas viss arī uh, pieņemams pilsoņiem. Pretējā gadījumā nu, mēs nevaram vienkārši to visu uzspiest. Tad ir arī vesela sadaļa, kas ir ļoti gāra, bet es mēģināšu to rezumēt. Lisabonas līgumā ir līgu e, instrumenti, e, uz ko atsaucās arī pavisam nesen Vācijas kanclere, aizsardzības ministri, kas tikās Bratislavā. Ir līgumā instrumenti, kas ļauj izstrādāt e, ārlietu drošības politiku kopējo aizsardzības politiku, jo īpaši varam struktūrēt sadarbību aizsardzības jomā, stiprināt šo sadarbību. Līgumā ir ļoti daudz dažādu iespēju, kuras var izmantot šajā sakarā. Uzskatām, ka termiņi ir tik īsi, ka šajā jomā Uh, Lisabonas līgumu izmantot uh, ne tikai iespējams, bet tas ir nepieciešams, aizvien vairāk nepieciešams cīņā pret uh, terorismu, palielinot drošību un tā tālāk tā joprojām, tāpat kā, kā var uzlabot patvēru migrāciju politiku. To visu var darīt šajā līgumā. Nu, tas ir izaicinājums, kas ir risināms. Nu, ja kā jūs zināt, šis bija konstitucionāls līgums. Tur bija ļoti daudz plašu, dažādu iespēju, kas, kuras var izmantot, taču te ir ļoti svarīgs dialogs ar nacionālajiem parlamentiem. Jo Nē, šīm nav jābūt tādām procesam, kur Eiropas Savienībā mēs koncentrējām pārāk daudz pilnvaru. Nē, te ir jāprecizē šīs galvenās pilnvaras un kompetences. Un arī jāprecizē tās, kā mēs varam atbildēt uz mūsu pilsoņu gaidām, kā to padarīt visu demokrātiskāku. Domājam, ka šis ir būtisks um, elements. Arī te līgumā ir daudz instrumentu un tā, tie netiek pietiekami izmantoti. Te es arī pielikšu punktu, jo satura ir ļoti daudz, bet nu sagaidīšu jūsu jautājumus, ja ir kādi jautājumi par detalizētiem punktiem, bet nu ko gribu teikt par kompromisa eh, grozījumiem arī tiešām ir bagātināti visi šie aspekti. Padziļināta analīze par to, kā līguma pāntus mēs varam tiešām konkretizēt. Konkretizēt reformās, kas ir nepieciešams un steidzams. Paldies! So... Uh, Lielas paldies, Elmār! Vai jūs varētu tagad pārņemt? Un tad dosim vārdu Nacionālajiem parlamentu pārstāvjiem. Lielas paldies! Es vēlētos izteikt dažus komentārus. Kā izējas punkts, ar kuras vēlētos sākt, ir eh, piemērs, ko minēja Mario Monti, proti eh, par šo uh, sociālo uh, uh, tirgus ekonomiku. Mm. To es uztveru kā mūsu uzdevumu. Mums ir jābūt uh, veiksmīgākiem cenšoties tikt galā ar šo disbalansu. Un to mums izdosies panākt tikai tad, ja mēs īstenosim tiek šā, šādu te kondicionalitātes politiku. Tas viss, protams, ir jālīdzsvaro. Nevar būt tā, ka daļa parlamenta runā par vienu un otra daļa par ko pavisam citu. Mums ir jāvienojas, lai mēs varētu spērt soļus uz priekšu, lai kaut ko panāktu šajā jomā, lai arī, protams, cik uh, sarežģīti tas ir, ņemot vērā to, ka mēs pārstāvam dažādas politiskās grupas. Uh, kā mēs varētu nodrošināt labāku saikni eh, starp mums un vēlētājiem, nodrošinot leģitimitāti un efektivitāti. Mums ir nepieciešams eh, efektīvāks metodas, bet kādā veidā mēs varētu rast šīs efektīvākās metodas, kā mēs par tām varētu vienoties un kurš mums varētu dot šo leģitimitāti gan lēmumu pieņemšanas procesā, eh, gan arī no iedzīvotāju puses. Un es domāju, ka tas ir cieši saistīts ar divām lietām. Vispirms Mums ir jāsaprot, kuri ir mūsu uzdevumi, kurus no tiem mēs varam atrisināt Eiropas līmenī. Un tas ir jāizteno saskaņā ar solidaritātes un subsidiaritātes principiem. Mums ir vairāki e, uzdevumi, kurus mēs zinām, nevaram atrisināt nacionāla līmenī, bet Eiropā ir struktūras un ir iespēja to atrisināt un tas ir saistīts arī ar šo interesu trūkumu par Eiropu, jo daži uzskat, nu, jūs varētu atrisināt, bet jūs to tomēr neatrisināt. Bet vienlaikus eh, šai Eiropai netiek dot arī nepieciešami instrumenti, nepieciešamās uh, kompetences, un mēs sēžam tādā kā karuselī un nespējam no tā izkļūt. Tāpēc es vēlos vienu pateikt pavisam eh, skaidri, proti eh, tas ir saistīts ar to, pie kā mēs esam strādājuši pēdējo um, nedēļu, pēdējo mēnešu laikā šis CETA līgums. Te nav runa par to, vai mēs uzskatām, ka CETA ir pareizs vai nav pareizs līgums. Te ir runa drīzāk par to, ka mums ir skaidri jāsaprot, ja Eiropas Savienība ir atbildīga par kaut ko, ja tai ir kompetence, tad ir arī jāpieņem, ka lēmumi tiek pieņem, eh, tiek pieņemti Eiropas līmenī, un šiem lēmumiem ir leģitimitāte. Ja mēs atsaistām šo lēmumu pieņemšanas līmeni no leģitimitātes līmeņa, tad mēs saskaramies ar nopietnu problēmu. Un es domāju, ka tas skaidri iezīmējas. Uh, Visi saprata, ka tas ir Eiropas Savienības līmeņa līgums, bet šo visu protestu dēļ eh, sāk runāt par to, ka tagad nacionālajiem parlamentiem ir jāizlem šis jautājums. Nu, jāsaka, mēs sajaucam vairākas lietas. Nu, varbūt tagad izklausās, eh, ka eh, es runāju pret Eiropas parlamentiem, ne, nacionālajiem parlamentiem, protams, ka viņiem arī ir sava kompetence, bet Eiropas parlaments un padomu gūs savu leģitimitāti eh, caur nacionālajiem parlamentiem un uz mums gūstas pienākums izlemt šos jautājumus. Ja tas netiek akceptēts, tad mēs ejam nepreizajā virzienā. Jo tad jāsāk runāt par to, vai mēs vispār vēlamies dot kompetences Eiropai tad arī nacionālā līmenī ir jāpasaka, mēs varam paši ar to tikt galā. Un mēs nevaram saskarties ar šādu te jauktu situāciju kā pēdējo nedēļu laikā. Tas skaidri jāpasaka, un tas arī nozīmē, ka mums ir jārīkojas caurskatām uh, atklāti um, iedzīvotāju priekšā. Un te es domāju arī par uh, padomas reformu. Piemēram, par Brexit. Ja mēs tagad desmit gadu garumā dzirdām, ka tiek ziņots, uh, ka uh, Eiropa ir kas slikts, tad nav jābrīnās par to, ka uh, pilsoņi pieņem šādu lēmumu. Un vienmēr ir tā, ka ja kaut kas noiet greizi, tad vaina ir Eiropā, ja viss notiek labi, tad nacionāla līmenī. Mēs nedrīkstam teikt, ka Eiropā kaut ko ir izdevies veiksmīgi atrisināt. Un ir ļoti viegli paziņot, ka sliktā komisija kaut ko ir izlēmusi. Neviens nevēlas uzņemties pats savu atbildību. Mēs uzskatām, ka ar vienkāršu uh, padomas reformu ir iespējams atrisināt šos jautājumus. Līgumā ir teikts ministru pa, padome, nevis ministru padomes. Un mēs uzskatām, ka tā varētu būt otrā palāta, un tā varētu uh, pieņemt lēmums un attiecīgi informēt iedzīvotājs par to, ka lēmums uh, ticis pieņemts. Lai nebūtu nekādas neskaidrības, ikvienai valdībai ir atklāti jāatzīst, uh, kā uh, tā ir pieņēmusi lēmumu attiecīgi likuma pieņemšanas procedūrā. un attiecīgi komitejas var sniegt savus atzinumus, ieteikumus. Tātad šī nacionālo uh, valdību atkāpšanās no atbildības jautājumos, kuros uz viņiem tomēr gulstas atbildīgi, nav pareizā pieeja, un tas, tas būtu jāatrisina. Uh, tas pats sākāms arī par Eiropas semestri pusgadu. Mercedes jau to pieminēja. Nu, piemēram, komitejā ir dažādi priekšlikumi, rekomendācijas, vadlīnijas, un šīs vadlīnijas ir leģitīmi, jāleģitimizē demokrātiski, un to var darīt parlaments un padomi. Tāds ir komisijas priekšlikums. Šīs vadlīnijas tās var būt spēkā 4 līdz 6 gadus. Un Mums jāparedz arī attiecīgs kontrols process, un arī nacionālā līmenī ir jāstiprina šīs kontrols funkcijas. Un jādomā par to, kādā um, veidā varētu šo lēmumu pieņemšanas procedūru padarīt caurskatāmāku. Mums ir jāstiprina nacionālajie parlamenti un Eiropas parlaments, bet katrs savā līmenī. Nevar būt sajaukta atbildība jeb kompetence vienā uh, jomā, jo tas radīs tikai neskaidrību. Ikvienam ir jāpieņem savs lēmums tajā līmenī, kurā viņš ir kompetents. Kamēr runa ir, piemēram, par nacionālo valodu, par to, protams, ir atbildīga nacionālā valdība, un, un tad viss šī kontrola ir jāizteno nacionālā līmenī, tas arī pilnīgi skaidri jāsaprot. Mēs um, organizējam reizi pusgadā arī uh, konferenci, kurā tiek iesaistīti Eiropas parlamenta deputāti un uh, Nacionālā parlamenta pārstāvi. Uh, ārpolitikas jomā. Un mums ir saprātīgs uh, komunikācijas process, kas ļauj mums apusēji informēt vienam otru, un mēs kontrolējam katrs savas respektīvi administratīvās uh, kompetenci, autoritāti. Un mēs īstenojam savu kompetenci tur, kur tā uz mums gulstas. um, arī, uh, kas attiecas uz 13. pantu un fiskālu kompaktu, es domāju, ka arī tam būs līdzīga loma. Mums ir nepieciešama sadarbība, bet nevajadzētu sajaukt šīs atbildības jomas un atbildības kompetences. Es domāju, ka tādējādi mēs varētu radīt lielāku skaidrību. Es uzskatu arī, ka kanclere Merkele eh, paziņoja sākotnēji, ka mēs varam panākt reformas Eiropas eh, Savienībā bez šī vienbalsības principa. Mēs zinām, ka vienbalsība ir, jeb eh, vienprātība ir grūti pārvarēt, Mēs zinām arī, kāds bija uh, Vācijas konstitucionālas tiesas lēmums, arī attiecībā uz CETA. Nekatrā ziņā vāciešiem vismaz šis jautājums tagad ir skaidrs. Un es apzinos arī, kāda ir uh, šī loma, bet mums arī skaidri jāsaprot, ka šī vienprātība rada problēmas, un uh, Bavārija joprojām nav pievienojusies uh, šim pamatlikumam konstitūcijiem. Un kāpēc Bavārija uh, savulaik par to um, nebalsoja, atkal bija šis subsidiaritātes princips. Tas bija galvenais arguments. Tātad nekas nav mainījies, ja mēs salīdzinām ar mūsdienām. Kā mēs varam izkļūt no šīs uh, situācijas, lai uh, suverenitātes princips netiktu pārkāpts, bet lai mēs vienlaiks varētu arī rīkoties? Uh, šajā konvencijā, konventā Vitorīnī noteikti atcerās to, mums bija izdevies paiet solīt uz priekšu, bet tad, labi zinām, apsvērumu dēļ mums neizdevās to visu apstiprināt. Un Ferhofštēt ziņojumā mēs eh, vēlreiz eh, pie tā strādājam, bet eh, Breso un Broka ziņojumā mēs domājam arī par to, kas būtu jādara šo pasarēles klauzulu. Tātad, kā mēs varētu vienoties par to, lai atrisinātu svarīgākos jautājumus, lai nav tā, ka viens var bloķēt visus? Un mums vajadzētu domāt par to, kā mēs labāk varētu izmantot fleksibilitātes principu, ir paredzēta pastiprinātā sadarbība un citi aspekti. Tātad instrumenti, kas mums ļautu izveidot zināmas koalīcijas, un es uzskatu, tas ir ārkārtīgi nozīmīgi. Um, Lielbritānija līdz šim ir bloķējusi šo pastiprināto sadarbību, un, un tagad, kad tā grasās izstāties, es domāju, ka nedrīkst būt tā, ka tā var turpināt bloķēt šo jautājumu. Tāpēc mēs varam uh, gatavoties uz to, ka Lielbritānija izstāsies un ka uh, es domāju, ka Lielbritānija vairs nevarēs izmantot savus veto tiesības. Tātad. Uh, Es uh, esmu pārliecināts, ka ir šādi instrumenti, tie ir atklāti pieejami un tie ir jāizveido tā, lai nebūtu nekādu uh, papildus grūtību izmantot šo fleksibilitāti. Un eiro un uh, Schengens uh, jomā tas ir arī svarīgs princips, lai kāds varētu jau iet uz priekšu un pārējie sekot. Es domāju, ka tas, manuprāt, būtu labākais risinājums nekā vilkt garumā šādu ilgstošu krīzi, kas tikai noved pie šķelšanās un tā nebūtu tā, tagad parādītos dažādas vērtības un sāktu runāt par mazākām valstīm, lielākām valstīm. Es domāju, ka mums nav nepieciešams jaunas struktūras. Mums ir jāatrod atklāts veids, kā uh, panākt pamatu principu uh, ievērošanu, proti vienlīdzības starp mazākām un lielākām valstīm, bagātām, nabadzīgākām. Es domāju, ka par to ir jādomā. Un es domāju, ka tas ir iespējams. Pēdējais komentārs ir saistīts ar to, ko teica Mario Monti par referendumiem. Pēdējo divu gadu laikā es esmu kļuvis par stīkstu uh, referendumu pretinieku. Mans valsts uh, konstitūcija balstās uz Vēmāras republikas pamatlikumu un 20. 30. 20. 30. gados referendumi tika izmantot, lai iznīcinātu demokrātiskās institūcijas un autoritāti. Un ja es paraugos, kādu iemeslu dēļ šobrīd tiek organizēta referenda un kā iedzīvotāji uz to reaģē, proti nevis uz, reaģējot tik tiešām uz jautājumu, par kur tiek uzdots referendums, piemēram, nu pat notikušais referendums Itālijā par to, vai tas ir pareizais jautājums, jautājums vai nav pareizais jautājums, bet drīzāk runa par to, vai Rencija patīk vai nepatīk. Es domāju, tā nav pareizā pieeja referendums drīzāk ir um, nu, tāda, kā, tāds kā drosmes trūkums. Mēs nedrīkstam izmantot referendumus, lai atkāptos paši no savas atbildības. Es domāju, tas nav pareizais ceļš. Lielas paldies! Thank you very much. Lielas paldies! Cienījamie kolēģi, deviņi pārstāvi pieteikušies, lai izmantot iespēju izteikties. Es domāju, ka es varu piešķirt katram līdz pat piecām minūtēm, protams, izteiksieties īsāk, būs labāk, bet jūs varat reaģēt uz to, ko, nu, pat teica paneļa diskusijas dalībnieki. Ja vairāk cilvēku pieteiksies, tad man būs attiecīgi jāpiemēro jums atvēlētais laiks. Uh, Tātad lūdzu piesakieties raiti. Vispirms Gabors Tauts no Hungārijas. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt kollégák! Azt... Liels paldies, cienījamie kolēģi! Es domāju, ka mēs visi uh, varam konstatēt, ka Eiropas Savienība ir nonākusi krīzē. Par to mēs esam viensprāts. Bet Mums ir jācenš saprast arī, kāda ir šīs krīzes iemesli, kas mūs ir novedis šādā situācijā. Mēs redzam, ka Eiropas Savienības institūcijas eh, vairs eh, neizturš tā, kā pilsoņi to sagaidītu, un eh, plājas starp pilsoņiem un institūcijām kļūst arvien lielāka. Un pilsoņiem šķiet, ka tas, kas notiek, nav par labu viņu interesēm. Un, protams, jārod atbild uz jautājumu, kas par to ir atbildījis, ka ir notikusi šāda attīstība, jeb tendence. Atbild bieži viens gan, ka pilsoņi paši vainīgi, un pilsoņi paši ir vainojami arī tajā, kā uh, viņi izvērtē situāciju, taču tas nav demokrātiski. leģitimitāte tiek nodrošināta ar, ar tautas palīdzību. Mē, mēs pārstāvam pilsoņus, un ja mēs to nedaram, tad gal galā Eiropas Savienība agri vai vēl sabruks. Eiropas eh, Savienība un parlamenti varētu censties. Eh, pietuvināties pilsoņiem, skaidrojot, ka tas, kas notiek, notiek viņu interesēs. Daudzi Eiropas līderi uzskata, ka ir nepieciešama spēcīgāka integrācija, bet es, es domāju, ka tā nav pareizā pieeja. Daudzi runātāji jau piesauc vairākus risinājumus piemēram, dzeltenā kartīte. Jā, tas varētu būt viens no pierājiem, bet praksē tas nedarbojas. Vairākas dalībās eh, mm, uzskata, ka viņu parlamentu um, viedoklis netiek pietiekami uzskatīts. Mums nav nepieciešams Eiropas Savienotās valstis, un ja mēs ko tādu vēlamies, tad mums ir nepieciešama arī jauna līguma, bet pašreizējos līgumos mēs neredzam nekādu mandātu, lai izveidot šādu te federālu struktūru. Tāpēc es domāju, ka mums ir jāstrādā saskaņā ar spēkā esošajiem līgumiem. Uh, un komisija ir jādarbojas kā līguma sargātāja. Ungārijā imigrācijas uh, krīzes dēļ uh, eh, Ungārijas tikus kritizēta tikai tāpēc, ka Ungārija ir centusies uh, pieturēties pie Schengenas noteikumiem un aizsargāt Schengenas robežas. Bet vairākas valstis mūs kritizēja, tā skaitā arī tās, kas pašas pārkāpušas Eiropas likumdošanu. Un tas, diemžēl, nedod signālu par to, ka komisija rīkotos kā līguma sargātāji. Es vēlētos arī norādīt uz to, ka lobbyistiem ir arvien lielāka uh, ietekme un attiecīgajā literatūrā mēs varam lasīt, ka Eiropa gal galā ir tikai lobbyistu vadīta, viss tiek regulēts. Uh, un daudz no bijušiem komisāriem kļūst par uh, daudznacionālu uzņēmumu vadītājiem, arī uh, šie noteikumi būtu jāmaina. Iedrīkst ja vēl viens piemērs. Es domāju, ka viens no piemēriem, ko mēs varētu piesaukt, ir Šveice. Šveice ir izveidota tā, ka kompetences tiek uh, nodots no apakšas uz augšu, un augstākajā līmenī tiek risināt tikai tie jautājumi, kurus nav iespējams atrisināt kantonu līmenī. Un neviens no kantoniem neizdara spiedienu uz citu uh, kantonu. Es domāju, ka mums vajadzētu inspirēties no Šveices, no uh, šīs uzbūves. Paldies! Thank you very much. Paldies. Kopā ir 12 runātāji pieteikušies, un lūdzu mēģiniet iekļauties ik viens četrās minūtēs. Nākošais Ihtārs Holīgs no Ungārijas. Paldies, priekšsēdētāji! Es uzskatu, ka. Kā... Mūsu vidū varam vienoties pēdējo gadu laikā situācija ir attīstījusies, un ņemot vērā šo negatīvo attīstību, būtiski ir pārskatīt situāciju. Jākonstatē, ka Eiropas pilsoņi vairs Eiropas institūcijām neusticas. Bratislavas pasākums bija ārkārtīgi nozīmīgs un ir svarīgi tas, ka mēs situāciju apzināmies, mēs konstatējam, kur ir gūti panākumi, kur, ir, kur mēs esam cietuši neveiksmes un izdarām to bez jebkādiem aizspriedumiem. Šī ir pirmā reize, kad Eiropas Savienība no krīzes neiz, e, izkļuva nevis stiprināta, bet gluži otrādi. Un aizvien vairāk slīd uz sabrukuma pusi. Ļoti žēl, ka mēs esam nonākuši šādā situācijā. Un šobrīd se, rodas sekojošs jautājums, kā stiprināt Eiropas Savienību un pieņemamā vietā veidā visām dalībvalstīm Es uzskatu, ka mums ir vajadzīgs vairāk Eiropas, un tas ir vajadzīgs vairāk nekā jebkād, bet mēs nedrīkstam uh, iebāzt galvu smiltīs un pievērt acis attiecībā uz realitāti. Mēs nedrīkstam pakļauties dažādām ideoloģijām, mums ir jāmeklē risinājums situācijai. Elmāra Broka piedāvātais teksts ir pareizā virzienā, tajā ir pareizi elementi un piedāvāti risinājumi, ir meklēta konstruktīva pieeja, un esmu kopumā ar to apmierināts. Tomēr e, šobrīd Eiropas Savienībā valda divi pieejas. Viena no tām ir federālistiska un otra eiroskeptiska. Tas, lai izklāstītu situāciju vienkāršāk. Mēs uzskatām, ka šeit ir runa par veciem refleksiem, līdz ko pastāv kāda problēma, tad mēs mēģinam piemērot vienu un to pašu recepti. Taču es uzskatu, ka ārpus abām šīm divām strāvām ir vēl trešā pieeja meklēt pragmatisku pieeju pro, eh, problēmas risinājumam un skaidri norādot, ja kaut kurā situācijā integrācijas pieeja nedarbojas, tad mēs neizmantosim šo integrācijas pieeju. Mums ir jāapzinās, kā ticamība stabilitātes paktam ir tikusi samazināta praktiski līdz nulei. Mums ir eh, jānodrošina. Ja uzticības atgūšana ir arī jāp, jāņem vērā reakcijas, kā piemēram tādas notika. Bija vērojamas Ungārijā. Turklāt Eirozonā ir dalībvalstis, kas ir uzņemts eirozonā, tajā pašā laikā tās nerespektē noteikumus. Mēs redzam, ka vieni un tie paši noteikumi netiek attiecināti vienādā veidā pret visiem, un tā ir situācija, ko mēs vērojam samērā regulāri. Turklāt vēl jo nopietnāk, tas ir brīdī, kad mūs skar ekonomikas un finanšu krīze, taiklāt vēl nāk migrācijas krīze, un šeit ir izaicinājumi, kuriem nav iespējams atrast ātru, vieglu un efektīvu atbildi. Mēs uzskatām, ka Eiropas Savienībai ir nepieciešami panākumi un Eh, šo panākumu gūšanai ir nepieciešama vienkārši un pragmatiski risinājumi. Paldies! Eh, nākošais runātājs Barbara Spirnelli. Grazie. Pateicos priekšsēdētājs kundze, es sveicu eh, profesoru Monti un profesoru Vitorino, es pateicos par jūsu prezentācijām. Es Vēlos teikt, ka polikrīze šis termins man īsti nepārliecina. Nu, tas ir uh, termins, kas uh, uh, aiz, aizklāja realitāti. Es domāju, ka drīzāk šeit ir jārunā par bankrotu vai izgāšanos. Risks, ko es redzu, ir tās, ka atbildam ļoti plašai, eh, dziļai krīzei, kas ir saistīta ar pilsoņu neusticību. Mēs vienkārši uh, no jauna piedāvājam tās pašas politikas. Vulgans Munhau to sauc par Marijas Antonētas brīdi. Proti, kad ir tiešām šī neusticība, attiecībā uz Eiropas Savienību atbildi ir piedāvāt to pašu. Par CETA. Manuprāt, tas uh, ļoti uh, daudz ko norāda. Jau CETAS lieta. Uh, atņemot kompetences Savienībai. Arī tika atņemta leģitimizācija. Tas, ka Komisijai ir atņemts šī pilnvara uh, un kompetences, jo jau bija šī leģitimit, leģitimitizācijas krīze iepriekš. Šī jauktā vienošanās starp uh, komisiju un nacionālajiem parlamentiem, tas ir saistīts ar leģitimizācijas krīzi, kas jau bija uh, spēkā. Tad daži punkti, kas man liekas prioritāri. par šo cieņpilno eiro, par ko runā profesors Montī. Pirmā prioritāte ir demokratizācija. Ir jāatbild uz šo izaicinājumu. Ar ļoti spēcīgiem demokratizācijas pasākumiem, piemēram, par pašu resursiem, ar uh, lielu interesi uh, sagaidu ziņojumu par pašu resursiem. Tie ir fundamentāli svarīgi tieši jaunajām funkcijām, taču, manuprāt, būs arī ļoti svarīgi izcelt uh, caurskatāmību, kā tiks pārvaldīti šie paši resursi. Tad es arī citas starpā domāju, ka referendumi nav var. Uh, nav uh, apdraudējums. Tālāk sociālais taisnīgums. Es domāju, ka nepietiek ar ekonomiskās konverģences noteikumiem. Tam būs ietekme uz sociālo aspektu. Ir nepieciešami sociālie partneri, nu, sociālie parametri. Tālāk par reformām, to īstenošanu. Tas arī ir saistīts ar to, ko teica par CETA. Taču, kas notiek? Tas, kā Eiropas pārvaldība mēģina atņemt lēmumu pieņemšanu nacionālajiem parlamentiem un valdībām. Pēdējā lieta par līgumu, par to, vai turpinām ar šo līgumu, vai nepieciešami jauni līgumi. Es gribētu teikt, ka līgums, kuram ir konstitucionāla ambīcija, nav izstrādāts, lai īstenotu noteiktas politikas. Nē, tas nav konstitūcijas uzdevums. Konstitūcija norāda uz to, kā organizēt valsti, uh, kā organizēt uh, varas pretvaras attiecības. Manuprāt, ir arī jāstiprina tiešās demokrātijas elementi, jo gal beigās tas ir tas, pēc kā ilgojas pilsoņi. Jā, es domāju, ka mums jau mīļšā vīzina. Paldies. Thank you very much, colleagues, because we don't have the chances to... Paldies. Eh, lūdzu runātājus ievērot sev atvēlēto runas laiku. Pretējā gadījumā pēdējiem runātājiem nepietiks laika. Eh, paldies, priekšsēdētāji. Ļoti žēl, ka Gīs Verhofstāds nav klāt, jo es būtu labprāt uzsācis ar viņu diskusiju. Taču, tā kā pēdējo mēnešu laikā esmu Bratislavu apmeklējis, Bratislavu, un esmu cieši sekojis Brexit kampaņai. Tad galvenais motīvs, kā es nonācu līdz šim secinājumam. Se ir tas, kā uzticības trūkums ir Eiropas demokrātijas trūkuma apliecinājums. Tas ir pašā centrā. Ir citi iegansti nosaukti, taču patiesībā Eiropas tektoniskās plāksnes ļoti stabili virzās stabilitātei pretējā virzienā. No 45. līdz 56. gadam tik tika veidota vēlēšanās, es to zinu, jo mans eh, tēvs tika iesaukts armijā, es piedzimu 50. gadā, jūs sapratīsiet, ko tas man nozīmēs, un es cerēju, ka Eiropa kļūs stabila. Un 75. es balsoju par. Un 86. gadā es sāku saprast, ka patiesībā tiek veidota nestibā, nestabilitāte un nevis stabilitāte. Un tagad mēs saskaramies ar krīzi, vēl viena tā, tāda mēs vēros, um, visdrīzāk tā parādīsies Itālijā, vēl viena parādīsies drīzumā Francijā, tā jau ir izveidojusies Vācija ar bēgļu krīzi, un ar to es vēlos sacīt, ka uh, Galvenais jautājums par demokrātiju ir jānosaka attiecībā uz kapacitāti reformēt un brīvi izvēlēties vēlēšanās, bet es nevaru piekrist Elmāram, un viņš to sapratīs tajā, ka um, Eh, referendums ir eh, gļēvuma akts. Nē, manuprāt, tas ir drosmes akts tad, kad cilvēks saskaras ar realitāti un tad, kad jūs redzat masveidu jauniešu bezdarbu, ziemeļus pret dienvidiem, kad jūs redzat, ka šīs tektoniskās plāksnes virzās nepareizā virzienā un rada nestabilitāti, tad nav brīnums, ka cilvēki balso tā, kā tie nobalsoja un turpinās to darīt. Par Brexit runājot, es tikai beigās gribu norādīt to, ka Brexits eh, virzās ļoti labi, nav Armagedona Eksports darbojas, investīcijas notiek, bezdarbs eh, mazinās. Nav bijis ne pasaules galda Armagedonu, pat Britu banku asociācija ir darbojusies eh, konstruktīvi. Tāpēc noslēgumā es gribu norādīt, ka eh, nākotne iezīmējās cerīgi Ko es nevaru teikt par nedemokrātisko Eiropas Savienību, kura neņēma eh, vērā to centienus, kuri 75. gadā balsoja par pievienošanos Eiropas Savienībai. Un man ir ļoti žēl, ka jūs virzāties uz kaut ko vēl daudz nopietnāku nekā krīze. Paldies! Paldies! Nākošais runātājs Sīma Valotra no arī nopienotās karalistas no pārstāvu palātas. Paldies, priekšstādētāji! Es vēlos pateikties visiem runātājiem par sacīto un esmu gandarīt par iespēju šodien uzstāties kā jaunās apakšpalātas komitejas locekle, komiteja, kur strādā pie jautājumiem attiecībā uz izstāšanos no Eiropas Savienības. Un līdz vēl nesenam laikam es biju uh, darba partijas uh, ekonomisko lietu komitejas otrā persona. Es eh, aktīvi balsoju par palikšanu, eh, aģitēju par balsošanu Eiropas Savienībā, nevis tāpēc, ka es uzskatu, ka Eiropas Savienība ir perfekta, un mēs saprotam, ka sarežģītās politiskās struktūrās vienmēr būs nepieciešama attīstība, bet tāpēc, ka es. Eh, ticu un ceru, ka Eiropas Savienība ir bijusi, manuprāt, vislabākais miera process, ko pasauli ir jebkad redzējusi. Tāpat arī es uzskatu, ka debates bija ļoti sarežģītas un iespējams e, ik viens ne, līdz galam izprata e, problēmas tā pat cilvēkiem nereti bija sajūts, ka viņiem nav pietiekami informācijas vai sapratnes par Eiropas Savienību, par tā ietekmi, kāda ir mūsu dalībai uz mieru, uz labklājību. Un e, var saprast, ka daudzi izjūta aicinājumu balsot par izstāšanos. Ir ļoti viegli balsot par izstāšanos, ņemot vērā uh, tos izaicinājumus ar jūs saskarties vai valsts var saskarties un strateģiskiem lēmumiem, kas iespējams valstī ir jāpieņem. Tāpēc es ticu, ka šodienas diskusijas, kas arī turpināsies attiecībā uz lomu un atbildību pilnvarām līdzsvaru, ka šie jautājumi ir ļoti svarīgi, taiskaitā arī mums apvienotajā karalistē debates, kas turpinās, attiecās uz to, kādas būs mūsu nākotnes attiecības ar Eiropas Savienību. Un, manuprāt, un arī citi uzskata, ka attiecības veidosies eh, pozitīvas, mēs neatstājam Eiropu, mēs būsim kaimiņi un sabiedrotie, un es eh, esmu pārliecināta, ka mūsu attiec eh, veidosies pozitīvi. Es eh, sarunās ar savas pašvaldības locekļiem redzu, ka viedokļi ir dažādi. Es redzu, ka bija zināmā neskaidrība par investīcijām, eh, ka bija ir citas problēmas, taču diskusijās un debatēs, kas notiek, tie, kas balsoja par un pret, mums būs jāstrādā kopā pie tā, kā mēs tālāk veidosim savu nākotni kā valsts. Pētījums, kas šodien noprie, noritis, attiecas uz valdības eh, mērķiem, eh, kādiem tiem ir jābūt, kā mēs izprotam riskus un iespējas. Un tāpat arī ļoti nozīmīgi debatuojas par to, kā un šķiet, ka tas ir būtiski valstīm, kas ir Eiropas Savienībā, eh, kādi būs pārējais noteikumi. Šis ir saržģīs eh, jautājums un noslēgumā es gribu norādīt, ka ir svarīgi izprast, E, tos dažādos viedokļus, kāda ir e, apvienotajā karalistē, to, cik sarežģītas ir debats, un arī to, ka mums ir jāpaplašina šie jautājumi attiecībā uz reformu par brīvu e, pārvietošanos, pār to, vai mēs varam paplašināt šo jautājumu uz to, kā Eiropas Savienībai būtu jāturpina darbs. Nākošais runātājs no Polijas parlamenta. Dārgie kolēģi, paldies! Es pilnībā piekrītu šai filozofijai. Es uzskatu, ka līguma grozīšana nav nepieciešama un noderīga. Mēs runājam par uzticības krīzi, bet šeit nav runa tikai par uzticību starp dalību valstīm, bet arī starp uzticību starp Eiropas institūcijām un dalību valstīm un otrādi. Es domāju, ka Eiropā varēs atrast līdz uzsvaru, noraidot centralizējošas tendences un noraidot atsevišķas eh, ekstrēmi populistiskas tendences. Savukārt, ļoti skeptiski izturos attiecībā pret atsevišķiem projektiem, kurus mēs mēģinam ieviest, nosakot eh, Eiropa padomē jaunu darbības veidu. Es domāju, ka šī institūcija pati sev nosaka darbības veidu, taiskaitā arī um, nosakot eh, nacionālo valdību pārstāvis. Jūs runājat par iespējām inovācijā, iespējamām inovācijām. Es no savas puses gribētu piedāvāt trīs jomas grozījumiem. Pirmkārt, mums ir jābūt pozitīvai attieksmei pret eh, valstīm, kuras ir saglabājušas savu valūtu, jo nereti nu, šajās valstīs e, problēma ir mazāka. Otrkārt, ir jāceļ robežas un barjeras vietējā tirgū, e, kas nozīmē veidot barjeras ārpus līgumu. Un treškārt ir runa par caurskatāmību. Es aicinātu ļoti nopietni izturēties pret Gigolda e, kunga ziņojumu Un visbeidzot par līgumiem runājot. Es nedomāju, ka varam uzskatīt uh, referendumus par kaut ko, no kā jābaidās. Ratificēšana vienmēr notiek vai nu kvalificētu vairākumu vai referendumu vietā, un nav iespējams veidot leģitimitāti Eiropas Savienībai, neņemot vērā nāciju vēlmes. Ir jāpieņem lēmumi, kas ir pieņemami nācijām. Paldies! Grazie anch'io tutti gli oratori. Jā, es arī visiem pateicos. Ah, pateicos viesiem, es uzskaitu, ka šīs pārdomas šajā vēsturiskajā brīdī ļoti svarīgas. Tik tiešām ļoti svarīgs uzdevums saprast, kā atbildēt uz šo krīzi, kas skar visas valstis. Kā jau tas tika pateikts, kā to teica arī profesors Monti, ne tikai runāja par institūciju izmaiņām ir arī jādomā par kādu jautājumu, kas ir saistīts tieši ar politiku un kultūru, kas ļautu visām es dalību valstīm justies Eiropas Savienības neatņemamām sastāvdaļām. Tad es arī domāju, ka kultūras politikas joma ir ļoti svarīga, mainot, lai cilvēki varētu iziet no šīs krīzes. Ja mēs domājam, ka tikai institūcijas varēs atrisināt ēs krīzi, es domāju, ka tas ir uh, uh, maldinoši. Ir jābūt um, politiskās kultūras pārmaiņām. Es domāju, tas viss ir ļoti svarīgi, vēl jau vairāk tādēļ, ka referendums, par ko runāja arī Broka kungs Itālijā, uh, arī visus itāļus ir, nu, tagad nostādījis iepretim ļoti svarīgām pārdomām par to, kas ir valdība, pārvaldība. Pārvaldība nozīmē arī to, ka ir pasīvie subjekti, kas arī tad var uh, iesaistīties uh, lēmumu pieņemšanas procesā uh, Valdīt ir kaut kas cits. Tā ir politika, kas uzņemas atbildību par pieņemtajiem lēmumiem. Tādēļ es gribētu, lai būtu valdības un lai um, netiktu skat šis pārvaldības jautājums. Es gribu uh, noslēgumā arī teikt, kā ratificējot arī CETU, uh, Mēs arī runājām par parlamentu lomu šo jaukto nolīgumu ratifikācijā. Tām ir milzīga ietekme katras, katras valsts ekonomiku. Tādējādi es domāju, ka dalībvalstu iespējas iesaistīties ratifikācijas procesos, kam ir ļoti nopietna ietekme arī starptautiskā līmenī, tas ir fundamentāli svarīgi. Arī, lai garantētu uh, šo uh, savstarpējo uzticību, kādai ir jābūt. Uh, nebūtu tikai vairākums, lai varētu pārvaldīt, bet pārliecino dalību valstis pār šīm izvēlēm. Tikai tā es domāju, ka mēs arī varēsim analizēt pēdējo referendumu rezultātus, referendumi, kur cilvēki balsoja pret establishment, jo pilsoņi ir tātad pret šo pārvaldību. Un nu, arī Itālijas konstitūcijā tiek paredzēts, ja netiek savāktā trešdaļā atbalsta par izmaiņām konstitūcijām, tad notiek referendums. Paldies. Thank you very much. Dear colleagues, please make your speeches. Paldies, lūdzu, īsāk, kolēģi. Eh, Žibalis kungs, paldies! Eh, kungi, dāmas, kas mainīs Eiropas Savienību Brisele? Eiropas Savienība, kam pieder Eiropas projekts, eh, kas ir tā īpašnieks. Tas, nu, šie ir fundamentāli jautājumi. Es domāju, ka šodien, diemžēl, atbild nesadzirdējām. Mums ir jāturpina darbs. Daži komentāri tagad par šo ziņojumu, ko prezentēja mans dārgais draugs Elmārs un viņa kolēģe. Labākajā gadījumā šis ziņojums runā par daudz ātrumu Eiropu un varbūt pat uh, pielikt punktu Eiropai. Varētu teikt, ka Eiropā, ka ziņojumā piedāvātie pasākumi nav vērsti uz institucionālā uzlabojuma Eiropas Savienībā, bet drīzāk vērsti uz Eiropas izjukšanu. Vairāk centralizācijas, vairāk pilnvaras Eiropas institūcijām, atsakoties no vienprātīga lēmuma pieņemšanas process, jāteic, ka priekšlikumi ir provokatīvi. Tie jau pierādījuši, ka tie ir destruktīvi. Atcerēsimies neseno pagātni. Pirms Brexit referenduma es līderi aicināja padziļināt aizsardzības savienību, pārskatīt vēlēšanu likumu Eiropas parlamentā. Nu, jūs redzējāt, kā tās um, tikai palielināja dusmas uh, apvienotā karalistē. Nu, es nezinu, varbūt tas ir ēt novatorisks jautājums. Kādēļ šādus priekšlikumus piedāvā Briseles ierēģi, padziļinot Eiropas Savienības integrāciju laikā, kad nacionālisms pieaug, noved tikai pie noved nevēlamām sekām, vairāk pilnvērs piešķirt pārnacionālām institūcijām un nemainot līgumus? Tas nav uh, tā nav nopietna atbilde, lai risinātu esošo situāciju. Es uzskatu, ka nevajadzētu baidīties, izrādāt dažādus scenārijus par to, kā attīstīties Eiropas Savienībai. Atvērti ir jārunā par priekšrocībām trūkumiem, dažādi objektīvi faktori norādas to, ka es pilsoņi vēlas, lai viņus uzklausa vairāk. Daži vēlas to noraidīt, bet tā ir objektīva patiesība, ka nāciju valsts ir garants, demokrātijas garants, jo tas ir vienīgais leģitīmais suverēns. Tad nu vienīgais risinājums, kā atrisināt institucionālo problēmu, to visu var lemt ar vienošanos starp dalību valstīm. Visas Eiropas uh, Savienības, visi Eiropas Savienības uh, lēmumi jāpieņem vienprātīgi un nevis ar kvalificēto vairākumu. Mums jau ir perfekta prakse. Uh, ar lietu padomē, kā tiek pieņemti lēmumi, tur ir vienmēr nepieciešama vienprātība. Tas ir grūti. Bet, nu, tādēļ jau mēs tā esam politiķi. Kvalificētais vairākums noved pie ļoti sarežģīta procesa. Ja jūs esat baid, ja jūs baidāties, uh, ka dalība valstīs atrisinās šo institucionālo problēmu, tad es domāju, mēs tikai virzīsimies uz vairāk izstāšanās virzienu. Marija Trentafilu, Grieķija. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Paldies, priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi. Mēs saskaramies ar lielāko imigrācijas krīzi, lielāko iedzīvotāju pārvietošanos kopš otrā pasaules kara. Un e, šī nopietnā krīze e, uzliek pārbaudījums Eiropas Savienībai. Mēs jau esam pieredzējuši, ka Eiropas Savienība nav gatava šādai krīzē, nav bijusi pietiekami efektīga. Mēs esam piedzīvojuši to, ka vairākas e, dalībās. Uh, šobrīd ir uh, pakļauts parādu jūgam, un parāds mūsdienās tiek izmantots, lai kontrolētu cilvēkus. Arvien vairāk un vairāk taupības pasākumu, arvien mazāk un mazāk darba vietu. Mēs tāpat esam arī piedzīvojuši uh, to, ka ar stabilitātes pakta palīdzību tiek uzlikti dažādi pienākumi, bet tas novērt tikai pie uh, vairāk taupības un uh, tas ir kā burtais loks. Tāpēc es domāju, ka ir pienācis visiem kopā vienoties par jauniem ideāliem, kas balstītu uz kopīgām idejām par taisnīgumu, um, sociālajām tiesībām, sociālo koheiziju un respektu dažādībai. Mums ir nepieciešams jauna veida līgums. Mums ir jāatjauno um, kolektīvās iniciatīvas. Mums ir nepieciešama jauna bagātības pārdala, mums ir jārūpējas par vidi, mums ir jāpārtrauc šī eh, taupība, un mums ir jāpārtrauc arī pasākumi, ar kur starpniecība tiek izveidota tāda kā Eiropa cietoks. Mums ir nepieciešams demonstrēt solidaritāti, un vienlīdzību, bet ne tikai Eiropā jādomā arī par mieru nodrošināšanu tuvajos austrumos. Ir jādomā, kas ir novedis pie šīs imigrācijas krīzes. Mums ir jāpārtrauc kārdarbība, kas ir novedusi pie imigrācijas. Jāsaka, ka arī tajā vainojams vairākas um, dal dalībvalsts. Mums ir jāatrisina dalītās Kīpras jautājums. Mēs nevaram turpināt ar šo status quo. Un ir vairāk priekšlikumu, piemēram, priekšlikums, kas izklāstīts Atēnu konvencijā pēc mūsu premjera ierosinājuma. Tas varētu būt pamats, lai īstenot jaunu, drosmīgu politiku, kas ir absolūti nepieciešama visiem Eiropas pilsoņiem. Tas būtu veids, kā mēs varētu atgūt pilsoņu uzticēšanos. Vēlos pieminēt dažus no šīm politiskajiem virzieniem. Piemēram, Eiropas strateģisko investīciju fonda resursi būtu jādubulto. Mums ir nepieciešama resursi, lai cīnītos pret bezdarbu tajās dalībvalstīs, kur rādītāji ir ļoti augsti. Mums ir jācīnās pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, mums ir jācīnās pret agresīvu nodokļu politiku, jācīnās pret sociālo dempingu. Bēgļu politikas jomā ir nepieciešama visaptvaroša Eiropas sistēma uh, bēgļu status piešķiršanai un bēgļu uzņemšanai. Mums ir jāizteno pasākumi, uh, par kuriem vienojās padomu par bēgļu pārvietošanu, un mums ir jācīnās pa, pret nelegālās imigrācijas uh, iemesliem. Mums ir jāpastiprina sadarbība ar vidusjūras valstīm, arī trešajām valstīm pie vidusjūras. Un visbeidzot, mums ir jāstrādā pie caurskatāmības. No nu, tā ir atkarīga demokrātiskā leģitimitāte. Tā nenāk pati par sevi. Um, pilsoņi um, negaidīs ilgi šos pasākums un. Viņi jau šobrīd izjūt smagas sekas ikdienas dzīvē. Vien rezolūcija, viens pasākums var radīt kopīgu politiku un kopīgu piedarības izjūtu. Paldies! Liels paldies! Šinkovs kungs no nu, Polijas. Bardzo dziękuję pani przewodniczącej zainteresovaniem słuchałem. Liels paldies, priekšsēdētāji. Jāsaka, ar milzīgu interesētību klausījos eh, referentu teiktajā. Vēlējos sadzirdēt visus elementus no šī priekšlikuma, un es ieklausījos arī viņu komentāros. Esmu pārliecināts un domāju, ka mums visiem vajadzētu būt pārliecinātiem, ka mēs nevaram tikai ieklausīties viens otru teiktajā šeit zālē, bet mums jāieklausās arī pilsoņu teiktajā. Pat, ja mēs pieņemam, ka referenti, referentiem izdosies mani pārliecināt šodien, bet, ja man atgriežoties Polijā ir jāsaka vēlētājiem jūs kļūdaties, tad tā nav pareizā pieeja, jo pilsoņi Polijā nevēlas vairāk Eiropas ar lielāku integrāciju. Un man liekas, ka tādas ir izjūtas ne tikai Polijā. Visā Eiropā eh, pilsoņi sagaida, lai Eiropa būtu spēcīga, lai tā būtu racionāla, lai tā garantētu drošību saskaņā eh, kopā ar um, transatlantisko aliansi. Bet mēs nevaram to atrisināt ar šo veco recepti, kas ir integrācija. Pirmie signāli par pilsoņu bažām jeb šaubām par integrāciju bija jau viņa paustais viedoklis par ref referendumā par Eiropas līgumu. Un jāsaka, ka Eiropas elite nav pareizi visu interpretējusi, tā nav pienācīgi reaģējusi uz referendumu rezultātiem. Viņi nav sapratuši, ka pilsoņi nevēlas vairāk integrācijas, un vai šobrīd mēs varam piedāvāt šo pašu recepti? Uh, vairāk integrācijas? Vai mums nevajadzētu sākt šaubīties par šādu attīstības virzienu, jo pilsoņi par to jau šaubās? Un es domāju, ka mums ir jārod atbilde. Es domāju, ka mēs nevaram arī teikt, ka mēs nevēlamies veidot kopīgu Eiropu. Nē, mēs vēlamies um, veidot Eiropu, kas būtu balstīta uz valsts suverenitāti, un es piekrītu Broka kunga teiktajam. Jā, Tik tiešām mums ir labāk jānošķir kompetences, kādas ir dalībvalstīm, komisijai, padomē. Šobrīd situācija ir sekojoša. Eiropas komisija nerīkojas pilnīgi atklāti un caurskatāmi. Tā, piemēram, neieklausās Nacionālo parlamentu teiktajā. Tas skaidri redzams uh, celtnās kartīts jautājumā un um, saistībā ar sociālo dempingu. Komisija vēlas gluži vienkārši īstenot jaunus risinājumus un nāk klajā ar komunikē savā mājaslapā, runājot par to, kā jau par notikušu faktu, bet tas nebūtu nav paredzēts līgumā. Vēlos arī teikt, ka, kad dzirdam Broka kungu sakām, ka ir jāpaplašina līguma piemērošanas joma. Vēlos teikt, ka Vācijas konstitucionālā tiesa ir teikusi par Māstrihts līgumu, ka uz dalību valstīm uh, gūst atbildību par Eiropas Savienības nākotnes uh, īstenošanu. Tātad noslēgumā vēlos teikt, ka šīs debats ir ārkārtīgi sarežģītas un mums ir jāstrādā pie tā detalizēti. Tieši eh, tāpat kā gatavojot virtuvē, jāseko receptē, bet ir jādomā par visām niansēm, par visām garšvielām, kuras varam pievienot, lai nebūtu ne par sāļu, ne par saldu, ne par skābu. Mēs nevaram gluži vienkārši uzsildīt veco ēdienu, jo tas nav pietiekami labi. Paldies! Paldies tagad vārds Norkvist kungam! Paldies! Liels paldies par uh, šo ārkārtīgi interesanto pēcpusdienu. Es domāju, ka šobrīd debats kļūst interesants, jo mēs runājam par nākotni un uh, leģitimitāti, bet kur tad slēpjas Eiropas Savienības leģitimitāte? Dokumentos jau parādās, ko mēs varētu darīt šobrīd un ilgtermiņā. Es domāju, ka īstermiņā ir ārkārtīgi svarīgi nopietni izturēties pret demokrātiju un caurskatāmību. Ja mēs paraugamies problēmām, kuras uh, pilsoņi saskata Eiropā, un ja mēs paraugamies uz to, ko uh, dara padomu, tad ir skaidrs, ka mums trūks caurskatāmības. Bija nedaudz pārsteigts dzirdot Monti kungu runājam par uh, ratificēšanu. Jo es domāju, ka šādā veidā tiek radīta tikai konflikti, nevis sadarbība. Tāpēc es domāju, ka ir ārkārtīgi nozīmīgi, lai mēs uztvertu referendumus nopietni. Ja mm, procedūras netiek pienācīgi, ja šie līgumi netiek pienācīgi ratificēti parlamentos, arī šis minētais CETA nolīgums. Viens reģionāls parlaments cīnījās pret visu padomu un komisiju. Tas bija lielisks skats, bet es domāju, ka ļoti labi, ka viņi iestājās pret institūcijām. Es domāju, ka mums šīs demokrātiskais balsojums, ja referendums ir jāuztver nopietni visur. Tas bija ļoti īsti. Lielas paldies! Pēdējais runātājs Jonas Gunarsons. Lielas paldies! Priekšsēdētāji. Vispirms vēlos teikt, ka es piekrītu Elmāram Brokam kad viņš saka, ka Eiropas Savienībai ir jādara tas, kas ir ticis izlemts, kas tai uzticēts saskaņā ar līgumiem. Diemžēl nāks konstatēt, ka šī sistēma pienācīgi nedarbojas, un es domāju, ka te arī slēpjas problēma, problēma sakne. Konstatējam, ka nav solidaritātes dalībvalstu starpā, un tas rada šo neusticību Eiropas Savienībai. Nav jau runa par to, kā darbojas institūcijas. Jā, protams, ir svarīgi uh, interesēties par to, kā parlaments, padomi, komisija uh, funkcionē un kā tās sadarbojas, bet es domāju, pamatā problēma slēpjas tajā, ka tas, uh, kas ticis izlemts patiecībā, netiek darīts. Kā piemēru var minēt imigrācijas krīzi. Tas parāda, ka ir neusticēšanās Eiropas Savienībai. Un es domāju, ka te milzīga atbildība gūstas uz dalībvalstu parlamentiem, jo tie var rīkoties dalībvalstīs. Mums ir nopietni jāpievērš šim uzdevumam, lai sistēma pienācīgi darbotos. Ir jānodrošina solidaritāte, jo bez tās sistēma sabrūk. Un mēs neatrisināsim šīs problēmas grozot līgumus. Nē, to ir iespējams atrisināt pateicoties labākais solidaritātei starp mums, kas esam arī šodien šeit pie sarunu galda. Pirms sešiem gadiem šķiet Lisabonas līgums mums tev eh, šo instrumentu, kas mums ļauj kā dalībvalstu parlamentiem dot savu uh, atzinumu par šiem lēmumiem, kas tiek pieņemti Eiropas Savienības līmenī, bet, diemžēl, ļoti reti kurš uh, dalībvalsts parlaments tik tiešām izskat šos priekšlikumus, kurus piedāvā padomi vai Eiropas parlaments. Ja mēs dalībvalsts parlamentu neuzņemam nopietni šo atbildību, tad kurš to darīs mūsu vietā? Uh, un vēlos arī tieši vērsties pie kolēģiem citu parlamentu pārstāvjiem. Lūdzu, pievērsieties šim uzdevumam nopietni, lūdzu, pieprasiet no parlamentiem, lai tie atskaitās, jo, ja jūs to nepieprasīsiet no uh, savu valdību puses, tad šī sistēma nedarbosies. Paldies! Paldies, un tagad es došu vārdu paneļa diskusijas dalībniekiem. Un vispirms varbūt eh, došu vārdu profesoram Montī, pēc tam Mercedesai un Elmaram. Paldies, priekšsēdētāji. Eh, no manas puses tikai viena norāda, kas ir mana galvenā reakcija šajā diskusijā. Ir skaidrs, un mēs zinām, ka Eiropa kopumā ir ļoti kritiskā situācijā. Ir interesanti novērot to, kā daudzi cilvēki mēģina parakstīt Eiropas eh, funkcionēšanas trūkumu galvenokārt uz Eiropas Savienību, un, protams, mēs pasvītrojam demokrātijas un uzklausīšanas Uh, lomu. Un ja es uh, atstāju iespaidu, ka neesmu to pietiekami izcēlis, tad šobrīd es sevi labojos. Mēs uzliekam mm, atbildības nastu par visu, kas nedarbojas Eiropas, Eiropā, uz Eiropas Savienību un šo līmeni. Un es domāju, ka galvenokārt tās ir mūsu nacionālās politiskās sistēmas, kuras ir e, nefunkcionējušas un kuras ir nonākušas leģitimitātes krīzēm. Esmu tāpat kā daudzi no jums bijis e, Itālijas parlamenta loceklis, esmu šobrīd senāta loceklis. Mēs visi ticam demokrātijai, mēs visi vēlamies palikt demokrātijā, taču Mēs nedrīkstam neņemt vērā to faktu, ka mūsu nacionālo politisko sistēmu funkcionēšana galvenais ir e, funkcionēšanas trūkums galvenokārt ir iemesls, kāpēc Eiropas Savienība ir nonākusi līdz šādai situācijai. Tagad pāris minūtēs mēs izmantojam nacionālās politiskās sistēmas tur, kur bija vadība. Tagad ar to, ka nacionālās politiskās sistēmas kļūst aizvien izredzīgākas un cenšoties tikai eh, no tikt ievēlētiem un pēc tam pārvēlētiem. Skatījums ir tuvredzīgs un ilgtermiņa perspektīvu e, trūkumā mēs aizvien vairāk, un tas attiecas arī savienoto valstu gadījumā, nonākam krīzes situācijā, un tā e, šeit ir jārunā par evolu, politisku demogrāfisko evolūciju mūsu valstīs, kas aizvien mazāk ir savietojama ar starp tautisko integrāciju. Mēs varam aizmirst e, visdrīzāk par integrā, integrāciju un mums būs jāsaskars ar vēstures mācībām e, kārtējo reizi par to ka bez integrācijas Eiropā izceļas karš. Tas ir pavisam vienkārši. Pagātnē dalībvalstis un to vadītāji pielika pūliņus, lai veidot kopīgu Eiropas māju. Tas bija arī nacionālajās interesēs. Tagad mēs zinām, ka tas vairs nav spēkā Un Brexit gadījumā tas, ko izdarīja Kamerons, bija visaugstākajā mērā tas, ko vairums valstsvadītāju dara, e, citiem vārdiem sakot, rīkoties savas pat nenācijas, bet politiskās partijas un personiskajās interesēs. Man bija tas gods būt par Eiropadomas locekli un ņemot vērā to, ka mūsu demokrātijas e, tik ļoti rūpējas par nākošajām vēlēšanām. Turklāt, ja vēlēšanas ir pēc gada vai diviem, tad sabiedriskās domas aptaujas uzliek ierobežojums, un jūs redzat, Eh, padomas locekļus, kuri uzskata, ka viņi lemj par Eiropu, taču patiesībā viņi ik viens mēģina virzīt uz priekšu savas pozīcijas. Un tas fakts, kā Brexita balsojums bija tāds, eh, kāds bija, un Kamerons ļoti žēl, man bija lieliskas attiecības ar viņu, samaksāja tik dārgu politisku eh, cenu. Domāju, ka ir kā trauksmes signāls pārējiem līderiem nerīkoties tik ciniski. Taču, kamēr mēs kā pilsoņi nepadarīsim atbildīgāku mūsu politisko sistēmu un mūsu nacionālo līderu darbību, starptautiskā integrācija kļūs aizvien nesasniedzamāka, un mēs red, sekosim Eiropas dezintegrācijai un tie, kuri saka, vēlamies stipru Eiropu, bet bez integrācijas ir ar loģisku pretrunu. Uh, Un mans personiskais viedoklis pēc desmit darba gadiem Eiropas komisijā un ar līdzīgu pieredzi vienā no dalību valstīm, es uzskatu, ka ja jāapzinās, ka nefunkcionēšanas saknes Eiropas Savienībā ir tās, ka mūsu nacionālās demokrātijas nav gana nopietnas, lai atbalstītu integrācijas procesu, kas ir vienīgā alternatīva karam. Un atvainojiet, ja es izteicos pārlieku skaidri. Jā, dažkārt mums ir nepieciešams uzklausīt skaidru valodu. Mercedes un Elmāra, vai jūs tagad esat gatavi rēģēt? Kurš no jums izteiksies pirmais? Mercedes man teica, ka man jāsāk. Zuerst. Vispirms. Šī te demokrātijas leģitimitātes krīze nav tikai Eiropi, Eiropas krīze, tā, tāda pati krīze ir arī um, dalībvalstīs, un tāpēc nevajadzētu domāt, ka tas spiediens tikai Eiropai. Tas būtu pārāk lēti. Ja mēs paraugamies, kas notiek apvienotajā karalistē, arī uh, pārstāv palātā Un ja mēs paraugamies uz diskusijām Eiropas dalībvalstīs, ir skaidrs, ka tas neatiec tikai un vienīgi uz Eiropu. Nevajadzētu uh, tagad uh, to tā postpopulistiski uh, piedēvēt tikai Eiropai. Otrakārt, atbildība ir dalībvalstīm, kompetence ir dalībvalstīm. Tās ir atbildīgas par šo Eiropas uh, vienotību un tikai uz viņām gūs kompetences uh, Eiropas kompetences Eiropas Savienība nav uh, pati uh, paņēmusi, bet tās tai uztic dalībvalsts, un mēs nepieprasam jaunas kompetences. Un es vēlētos Bilam Kešam atbildēt, ka varbūt ļaujiet mums izlemt savu nākotni tieši tāpat, kā jūs varat tagad izlemt savu jautājumu par Brexit, kā tas noritēs. Tas ir jāsaka pavisam skaidri un atklāti. Mums arī, starp citu, jāsaprot, ka Lielbritānijas valdība pirms Brexit uzticēja īstenot pētījumu par to, kuras kompetences varētu saņemt atpakaļ, un iznākums bija nulle. Arī Vācijas darba devēja konfederācija bija uzticējusi līdzīgu pētījumu, un arī te rezultāts bija nulle. Uh, Tā tad runa nav par kompetencēm, bet to, kā mēs uztveram šīs kompetences. Un, protams, ka mēs tīri politiski varam diskutēt vienmēr, kā tiek pārstāvēt šīs intereses arī dalībās starpā, bet tas ir pavisam cits stāsts. Arī šeit es nedzirdēju nevienu a, uh, priekšlikumu par to, kuras kompetences jūs vēlētos atpakaļ. Neviens nav nācis klajā ar priekšlikumu, kuras kompetences jūs vēlētos saņemt atpakaļ dalībās līmenī. Neviens. Un tātad mēs runājam par pareizo uztveri uh, šīm kompetencijām, kuras ir tikušas nodots Eiropas Savienībai. Un ja Eiropas Savienībai ir šāds kompetences, tad ir nepieciešams arī instruments, lai tās īstenotu. Uh, piemēram, šī integrācija. Ungārijas kolēģi to teica. Eiropas parlaments uh, komisija jau sen piedāvāja, ka būtu šāda te krastu un robežu apsardz, bet dalībās to bloķē. Taču tagad mēs to um, tomēr īstenojam tālāk. Komisija jau sen bija mm, piedāvājuši šo sarakstu ar drošās izcelsmes valstīm, bet um, dalībās to nevēlējās. Ka Polija runā par drošību. Ja mēs vēlamies drošību, tad mums ir jāizmanto arī iespējas, ko šajā jomā piedāvā līgums. Par to mēs diskutējam Bratislavas procesa ietvaros. Par to, ka mums ir nepieciešams labāks aprīkojums, labākas struktūras. Ja Eiropas Savienības, eh, Savienības dalībvalsts izdod 200 miljārdus eiro aizsardzībai ar minimālu efektu, mēs izdodam vai, divreiz vairāk nekā, piemēram, Krievija, bet rezultāts, ko mēs par to iegūstam, ir smieklīgs. Nu, jāsaka, arī manas pārstāvētajā valstī situācija nav labāka. Tātad mēs izdodam miljārdiem eiro, tāpēc, ka mums pietrūkst uh, sadarbība. Ir 38 uh, dažādi uh, bruņu transporta veidi. 38. Par to jau ir runa. Es varētu turpināt ar līdzīgiem piemēriem. Mario Monti to zina vēl labāk nekā es, jo viņš uh, bija gan komisijas pārstāvis, gan arī valdības vadītājs. Ja mums 2008. gadā būtu bijuši šie instrumenti, kas mums ir šobrīd, lai cīnītos pret finanšu krīzi, uh, eh, 2008. gadā mums nebija šo instrumentu. Tātad te nav runa par vairāk kompetenču, eh, bet nevis par vairāk Eiropas, bet labāku Eiropu. nevajadzētu runāt par to, ka Eiropas Savienība neīsteno to, kas no tās tiek gaidīts, ja tai netiek piešķirti instrumenti. Es domāju, ka mums ir nepieciešama intelektuāla skaidrība, intelektuāla tīrība. Un uh, Dānijas jautājums ir lielisks piemērs. Valonijas um, piemērs be, eh, bija tas, ka vairākums eh, Beļģijā tomēr vēlējās cetu un runa bija tikai par nelielu eh, mazākumu. Ja mēs sakam, ka uh, lietas ir jārisina Eiropas Savienības līmenī, tāpēc, ka mēs nacionāla līmenī ar to uh, netiekam galā, ja mēs vēlamies, lai tirzniecība notiktu Eiropas Savienības līmenī, jo mēs ar to netiekam galā nacionāla līmenī, tad attiecīgi ir jāparedz struktūras instrumenti, Vai varbūt, piemēram, Luksemburga un Malta vēlētos vienus pašus noslēgt divpusējos uh, tirzniecības nolīgums ar Ķīnu? Un tas pats sakāms arī par apvienoto uh, karalisti. Nu, redzēsiet, uh, kas notiks, kad jūs vedīsiet sarunas ar ASV Um, par uh, tirzniecības nolīgumu. Jūs nevarat sagaidīt vienlīdzību šajā jaunajā kārtībā. Nu, es domāju. Tālāk jautājums par subsidiaritāti, solidaritāti. Tas ir milzīgs uzdevums visos politikas līmeņos un jomās, un tas ir jāņem nopietni. Tas ir nepieciešams, lai Eiropa būtu labāka un skaidrs, ka solidaritāte piedar pie tā. Un uh, šī definīcija ir ļoti sarežģīta. Uh, nabadzīgās valsts liek uzsver citu vietu, kur uh, bagātās valsts Un e, šī dzeltenā skatīta sistēma ir ļoti laba sistēma. Ja noteikts e, skaits e, dalībās parlamentu piekrīt, tad attiecīgi padomu var noslēgt šo procedūru. Un tas var atrisināt šo subsidiāts principu. Un mēs savā ziņojumā piedāvājam, ka vai tiktu uzlabot priekšnoteikumu nacionālajiem parlamentiem, lai tie varētu nodrošināt šo procesu. To mēs piedāvājam, bet jums pašiem tas ir jāpieņem. Varbūt, ka ne visi nacionālai parlamenti to tā darīs, bet mēs nākam klajā ar priekšlikumu. Jo mēs nerunājam par vairāk integrācijas, bet par to, kā um, demokrātiski leģitimizēt lēmums, kas tiek pieņemtu. Tas ir ļoti izšķirīgs punkts. Mēs nedrīkstam pieļaut, ka dalībvalstu valdības izvairās no atbildības pašu pilsoņu priekšā par lēmumiem, kurus tās pašas ir pieņēmušas. Tas nav pareizi. Komisija nevar pieņemt nevienu likumu jo uh, Nacionālajā parlamenta ministru padomēs izlem šos jautājumus. Un uh, eh, nacionālajā, uh, eh, nacionālās valdības uh, paziņo, ka uh, tās uh, ar šiem jautājumiem nav saistīti, bet gal galā te ir runa tikai un vienīgi par caurskatāmību un atbildību pilsoņu priekšā. Mums ir jāsaprot, kurš var atrisināt kuru problēmu un kurā līmenī. Uh, un nevajadzētu nepārtraukt runāt par to, ka uh, cilvēki ir kritiski noskaņot pret Eiropu, ka tāda ir vispārējā gaisotne un tā tālāk un tā joprojām. Tāpēc es aicinu arī um, demokrātijas un stabilitātes vārdā, arī uh, e, dalībvalstu uh, vārdā padomāt par to. Pilsoņi ir orientēti uz risinājumiem, un uh, tāpēc es domāju, par to mums arī atklāt būtu jārunā. Lielas paldies! Thank you, Mercedes. Grācie, prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Uzklausot jūs, es domāju par um, to, ko sacīja kādu laiku atpakaļ. Ebermans, vācu filozofs, kurš sacīja, ka Vai no Eiropai izdosies palikt vienotai, vai arī tā izies no pasaules nākotnes vēsturi, un es domāju, ka apvienotā karalistī jau ir izdarījusi savu izvēli. Mēs, protams, vēl visi kopā varam uzņemties paši savu atbildību. Nu, jā, katra valsts var izvēlēties izstāties. Uh, un piedāvā tādējādi eh, arī eh, mēģina um, izrādīt šo sarežģīto darbu projektu, ko esam uh, cēluši 50 gadus. Tas ir iespējams, bet kā jau teica arī kolēģis Broks, vēlos atgādināt, ka. Kā Visu demokrātiju vēsturē tikai viens veids, kā mēs varam garantēt uh, to, ka tiek respektēt pilsoņu vēlme. Nesam federāla Eiropas Savienība. Mm, palasiet līgumu, redzēsiet, kas mēs esam gandrīz federāla vienība, proti garantē tādu metodi, lai varētu pieņemt lēmumus, uh, kur tiek respektēto Eiropas Savienības pilsoņu vairākumu viedoklis un valstu vairākumu viedoklis. Nu, lūk, tas arī ir tās metods, um, tā tā metode, ko pārēdz līgums. Pilsoņi kas tiek pārstāvēta Eiropas parlamentā un valstu vairākums. Tā ir kvalificēta vairākuma balsojums padomē. Uh, Eiropas Savienība, kurai nācās pieņemt ļoti daudz lēmumus, kā atgādināja kolēģis Brok, šīs kompetences ir piešķirtas lielākajā daļā gadījumā, ratificējot šos lēmumus jūsu valstīs, arī ar referendumu starpniecību. Tad šīs kompetences ir jāīsteno pret pretējā gadījumā tas, ka šīs kompetences netiktu laicīgi īstenotas ar nepieciešamo kvalitāti. Uh, Tas bloķētu Eiropas Savienības darbību. Tas darbs, ko esam veikuši kopā, diemžēl mums nebija pietiekami daudz laika, diemžēl nebija arī Ferhofstedta kunga, lai runātu par uh, šo sistēmu, par iespēju uzlabot, mainīt uh, šo sistēmu, bet nu balstījāmies uz to, ka katra jūsu valsts uh, parlamenti jau ir ratificējuši šīs kompetences, šīs kompetences, kas jau ir Eiropas Savienībai. Taču Eiropas Savienība, diemžēl, nevar pietiekami labi caurskatāmi demokrāt, praktiski īstenot. Vieno, vienprātība nav demokrātija, vienprātība ir bloks. Arī tad, kad līgums paredz kvalificētā vairākuma balsojumu, tad vienprātības balsojums vienkārši rada šo eksploziju, šo nepārtraukto bloķēšanu. Uh, kur uh, nacionālās intereses ir pārākas pār Eiropas interesēm. Un uzmanīgi, nacionālās intereses lielākoties ir arī Eiropas intereses. Mēs ejam taču kopā uz priekšu. Tas attiecas jo aktuālāk maz, uz mazajām valstīm, kuras iespējams nonākt ļoti sarežģītās ekonomiskās situācijas. Jūs zināt, uh, kāda bija situācija pirms iestāšanās Eiropas Savienības, un tas attiecas arī uz manu valsti, kas iestājās jau krietni laiku atpakaļ. Nu, tomēr mūsu iestāšanās ir Itālijai nesus tikai eh, labumu. Nu, lūk, eh, šis labums ir nācis mums eh, visiem. Uh, par labu ne tikai šis tirgus, bet eh, arī tas, ka mēs varam būt šī ekonomiskā lielvara. Uzskatām, ka ir tagad jāiet uz priekšu, jāturpina strādāt, protams, respektējot dalībvalstu kompetences. Nav nekā tāda, kas tiktu darīts, kā to iepriekš teica profesors Monti, nekas netiek darīts pārkāpjot uh, dalību valstu kompetences. Nē, dalību valstis aktīvi piedalās padomu starpniecību lēmu pieņemšanas procesā. Mēs atgādinām jums šajā ziņojumā, ka šajā uh, lēmu procesā arī jums ir jāpiedalās, nav ko sūdzēties, ir jābūt uh, uh, spējīgiem arī prasīt, lai jūsu valdības atskaitās par to, ko dara Eiropas Savienība, jārunā ar viņiem, jāpiešķir mandāti, parlamenti, kas ļoti konkrēts mandāts piešķir savām valdībām, kad tās ierodas, brū, ierodas Briselē. Citiem parlamentiem uh, īpaši tas neinteresē, un tad vienkārši protestē Eiropas Savienībā un nevis. Uh, Eh, ne, protestē savai valdībai, kas ir eh, attiecīgo lēmumu pieņēmusi. Mēs jūs lūdzām eh, iet tālāk par politiskajām nostājām, katram te ir sava, taču atceramies, ka tad, kad runājam par institūcijām, jā, protams, atceramies, ka ir pilsoņi, kas ir ārā, kuri protestē, viņiem ir. Uh, Eh, pamats to darīt, ir bijusi krīze, neesam pietiekami snieguši risinājums. Taču mēs tagad runājam par šo institucionālo um, sadarbību. Un kas ir atrunāts esošajos līgumos, kā mēs eh, varam padarīt demokrātiskāku caurskatāmību pilsonim skaidrāk, kuri vēlas interesēties, kā mēs šo Eiropas lēmumu pieņemšanas procesu varam padarīt skaidrāku kā varam arī uzlabot eh, saikni sadarbības starp mums un nacionālajiem parlamentiem. Kā mēs varam arī padarīt funkcionējošāku šo sarežģīto kompleksu, kas nav tikai 28 dalību valstis, ja pašās dalību valstīs vēl ir arī reģioni vai pat uh, pavalstis ar likuma uh, pieņemšanas pilnvarām. Uh, Tas viss ir jāskat no institucionālā viedokļa. Lūk, ne tikai institucionālās reformas nes rezultātus, šīs reformas arī dara iespēju um, piešķirt svīru, lai panāktu šos rezultātus. Kā jau mēs ar Brokungu to arī mēģinam šeit tā atrunāt. Un, nu, jā, ja jums būtu laiks vairāk iedziļināties dokumentos, ko mēs jums piedāvājam, tas varētu būt tiešām arī jums liederīgi labāk um, organizēt jūsu parlamentos šo darbu likumdošanas fāzē un vēlāk arī pēc tam piemērošanas fāzē īpaši, kā jūs zināt, īpaši valstis, kas ir Eirozonas valstis, Eiropas pusgads ir fundamentāli svarīgs. Labāk, uh, lai funkcionētu šis Eiropas pusgads, mūsu uh, attiecības te un arī ir būtiskas, lai tik tiešām mēs varētu nonākt pie rezultātiem, kurus mēs visi vēlamies. Es jums pateicos, un mēs pateicamies jums par šīm diskusijām. Aicinu tiešām arī pārdomāt par to, ka bieži vien institūcija darbība ir svarīga arī politisko apsvērumu dēļ, politisko aspektu dēļ, ko jūs daudz minējāt. Uh, Līgumu ir arī noteikumi, vai nu lai ietu diferencētu uz priekšu, tie, kuri vēlas lielāku integrāciju, to var darīt, atbilstīgi līgumam, tie, kur nevēlas piedalīties šajā procesā, arī var eh, to nedarīt. Tas viss ir līgumā atļauts, kā zināms, un to arī atgādināja angļu kolēģis. Līgums ļauj arī izstāties no Eiropas Savienības, jā. Ja? uzskatāt, ka absolūti nepanesami ir šeit palikt. Paldies! Elmārs vēl vēlējās vienu minūti izteikties. Jā, liels paldies, pavisam īsi. Jo uh, uz šo jautājumu netika atbildēts. Par šo kvalificēto vairākumu tas ir nepieciešams 28 eh, valstīs. Nav šāda iekšējā eh, tirgus, ja mums nav šādas te. Uh, vairākuma lēmums. Un Eiropas Savienībā veids ļoti labi tajās jomās, kurās tiek eh, pieņemts šis lēmums ar vairākumu. Tas arī paredzēts līgumos. Otrais punkts ir suverenitātes jautājums. Tad, kad uh, dalībvalsts uh, eh, uztic šīs kompetences Eiropas Savienībai, tad runa ir par dalītu kompetenci, un Un tad, attiecīgi, arī ir jāatzīst šie uh, lēmumi, kas tiek pieņemti Eiropas Savienības uh, līmenī. Jo pretie gadījumā mēs varam vērsties Eiropas Savienības tiesā, bet mēs nedrīkstam gluži vienkārši noraidīt uh, lēmumu, kas tiek pieņemts. Ja kompetenci joma ir tikusi nodota tālāk, tad mēs nedrīkstam protestēt pret lēmumiem, kas tiek pieņemti ar šo te par šo te kompetenci jomu, bet no Budapešas varbūt izskatās citādi brīžiem. Liels paldies! Es vēlos noslēgt šīs debatas, sakot dažus vārdus par jautājumu, kur daudz no jums pieminēja. Vēlos vēlreiz atgriezties pie jautājuma par pilsoņiem. Jūs varbūt piekritīsiet, ka pēdējo gadu un gadu desmitu laikā. Tas, kā darbojas eh, Eiropas sabiedrības eh, piekļuvi informācijai, ko viņi domā par Eiropas integrāciju, tas viss ir ievērojami mainījies laika gaitā. Un tas, pie kā mēs strādājam šajos ziņojumos, ir, kā mēs varētu labāk izmantot šīs manevrēšanas iespējas, kas ir paredzētas līgumā, kas ir juridiskajā ietvarā. Uh, Kā mēs varētu piemērot Eiropas Savienību pārmaiņām, ar kurām mēs saskaramies šobrīd pasaulē un tam, ka sabiedrība šobrīd darbojas citādi, bet mēs strādājam pie šī procesa no citas perspektīvas. Es domāju, ka politiskās institūcijas ir publiskas ne tikai Eiropas līmenī, bet arī nacionāla līmenī, un pēdējo desmit gadu laikā tās visas ir vilcinājušās uzņemties atbildību par um, to, ko sagaida pilsoņi, par ko baidās, šaubās pilsoņi Un šīs institūcijas bieži vien eh, tieši jaunie cilvēki uzskata kā novecojušas. Daži arī uzskata, ka šīs Eiropas institūcijas ir eh, tādas kā pro-establishment iestādes. Arī ar to ir jātiek galā, bet es domāju, ka tas ir sakāms arī par dalībvalstu institūcijām. Labākais eh, piemērs ir tas, ka mēs nevaram atrast piemēru Eiropas līmenī efektīvam eh, pretstāstam tam, ko, ja pretvēstījumam tam, ko saka e, politiķi. Tāpēc es domāju, ka mums ir nopietni e, jāpiemērojas arī institūcijām. Mēs Eiropas parlamentā pēdējo gadu laikā, es domāju, esam izdarījuši diezgan lielu spiedienu, lai panāktu risinājumus problēmām, uh, kas ir svarīgs pilsoņiem. Mums ir bijuši dažādas komiteja, kas strādā pie jautājumiem par, nodok, par izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Mm, mēs ļoti daudz uzmanības pievēršam arī korupcijas jautājumiem, tam, kā panākt līdzdalību Eiropas lēmumu pieņemšanas procesā, strādājam pie atskaitīšanās. Tātad, uh, tā uzmanība, kur Eiropas institūcijas vēl šim jautājumam, es domāju, ka mēs nevaram rast uh, līdzīgus piemērus nacionāla līmenī. Es domāju, ka pie šīm jautājumiem mums ir jāstrādā iespējams kopā. No šīs perspektīvas mēs redzam arī, ka pieauga vēlme pēc uh, lielākas līdzdalības lēmumu pieņemšanā, un es te raugos uz uh, Georgu Šeflinu, kas arī ir uh, mūsu referents jautājumā par komisijas darbu. Eh, komisija varbūt nav pietiekami eh, labi reaģējusi uz eh, pilsoņu iniciatīvām. Ir vairāk piemēri, ka pilsoņi ir savākuši ļoti daudz parakstu pieprasot, lai komisija skatītu kādu ļoti svarīgu jautājumu pilsoņiem, bet tas nav ticis darīts. Un tāpat arī nav eh, ticis darīts pietiekami eh, daudz, lai izmantot tehnoloģijas, lai lēmumu pieņemšanas procedūra būtu pievilcīgāka, caurskatāmāka. Un arī eh, kolēģis, kas uzstājās šorīt, runāja par to, ka mums ir jāpanāk, lai demokrātija ne tikai darbotos, bet lai darbotos arī e-demokrātija. Pēdējo desmitgadu um, laikā mēs esam daudz runājuši par um, tādu kā atbrīvojuši demokrātiju, bet neesam radījuši pietiekam daudz pamatu, lai tas varētu notikt. Jā, tātad mēs redzam, ka tam ir jāmainās, ir jāmainās metodai, saskaņā ar kādu strādā Eiropas institūcijas, ir Tas skaidri izskanēja arī Marija Monti un Antonio Vitorino uzrunā. Mums ir jāraugās uz to, lai mūsu politiskā izvēle atbilstu laika garam. Mums ir jārada arī institucionāli risinājumi, lai mūsu institūcijas būtu pretoties spējīgākas brīdī, kad mums uzbrūk tāda kā melnie spēki un kad Eiropa draud ieslīgt jaunā krīzē. Bet vēlos nobeigt ar kādu teikumu par līgumu. Tie, kas runāja par to, ka mums eh, nopietni jāsaprot, ar kādiem izaicinājumiem ir saistīts darbs pie jauna līguma, ir jāsaprot, ka jā, pašreizējais līgums ir novecojis, ja mēs vēlamies, lai eh, lēmumu pieņemšanas process būtu atklātāks, demokrātiskāks, Eh, lai tajā vairāk varētu iesaistīties pilsoņi. Es domāju, ka pašreizējie līgumi nepieļauj šādu lielāku participatīvo procesu. Tas nedod pilsoņiem vairāk ietekmes lēmumu pieņemšanas procesā. Tas nedod garantijas pilsoņiem, ka uh, viņi tik tiešām tiks uzklausīti. Tāpēc es domāju, ka mums ir jāparaugās uz līgumiem arī no šī viedokļa, vai ir pietiekami daudz piekļuvs uh, atsevišķām personām, sabiedrības eh, daļai, tātad šim lēmumu pieņemšanas procesam. Un es domāju, ka mums tik tiešām ir jālauz prāts, lai saprastu, kā rīkoties nākotnē. Mums ir jābūt pragmatiskiem, jādomā par nākotnes vīziju. Tāds jau ir arī mērķis šai tikšanās reizei. Mēs vēlamies strādāt visi kopā un mēs vēlamies um, visi kopā aizsargāt šo pieeju, par kur būsim vienojušies. Mans brīdinājums būtu, ja mēs to nedarīsim visi 28 vai 27 kopā, tad būs daži, kas izskries pārējiem priekšā, ja mums neizdosies vienoties. Ir šāds divu ātruma Eiropas risks. Un es domāju, ka tas nav mūsu interesēs. Ar to arī vēlos pateikties jums visiem, kas bijāt ieradušies. Kā jau es teicu, no rīta varbūt būtu vērtīgi, ja mēs varētu tikties um, vēlreiz un runāt par šo īstenošanas ziņojumu, par to, kā pašreizējie līgumi tiek īstenoti, kāda ir Nacionālā parlamenta loma. Tas būtu vērtīgi domājot par nākotnes potenciālu un par to, kā mēs varētu strādāt kopā un uh, strādāt pie uh, politiskā dialoga. Mēs ceram dzirdēt atbildes reakciju no jums. Es domāju, ka visi kolēģi ir gatavi atklātām diskusijām, pārspriest ziņojums ar jums. Visu kolēģu vārdā AFCO komitejā vēlos vēlreiz teikt, ka esam atvērti jūsu priekšlikumiem. Liels paldies vēlreiz visiem! Novēlu jums jauku vakaru Briselē un patīkamu ceļu mājup! Nākamā tiš, tikšanās uh, ar Nacionālā parlamenta pārstāvjiem notiks jūnijā, bet AFCO komitejas sēde turpinās, tāpēc lūdzu deputātu palieciet zālē. Push us, will you, are you optimistic about the own resources, or do you think it will be one of those single... Well, that, uh, that, that is one of the, that is one.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 colleagues, so can we continue? Kolēģi, mēs turpinām apkosēdi. Atgādina, ka no rīta pirms mēs sākām sēdi, mēs skatījām punktu par uh, komitejas atzinums par e noguldījumu apdrošināšanas schēmu. Un es izklāstīju atzinumu galvenos punktus kurus bija sagatavojusi. Un nākošais elements šajās uh, jomā ir uzklausītāju uh, referentus. Šķiet, ka klāt ir tikai Mercedes Breso, pēc uh, es došu viņai vārdu un pēc tam jūs informēšu par termiņiem, lai paveiktu darbu pie šī atzinu Mercedesam. Grācie, prezidente. Ma... Paldies, priekšsēdētāji. Jā, es domāju, ka visi esam diezgan noguruši lai iedziļinātos tik sarežģītās diskusijās. Jā, nu uzlieciet austiņas. Um, nel, nell'insieme um, a, a noi sem- Kopumā uzskatu, ka mēs uzskatām, ka jūsu ziņojums ir ļoti labs. Non, uh, um, al momento non. Pašlaik man nav nekādu konkrētu komentāru. Jūsu piedāvātais mums liekas ļoti atbalstāms. Mēs tagad domājam, vai nu te kaut kas trūkst vai nē. Tad arī nāksim klajā um, ar grozījumiem. Però, eh, so, direi che... Bet kopumā, jā, esam apmierināti ar jūsu priekšlikumu. Atzīstu, ka vēl nebija laika izskatīt visu detalizēti. Bet, nu tad jā, izvērtēsim visu. Domāju, kā daļa tieši par. Uh, i paesi che, che man mano entrano. Par valstīm, kas uh, vēl nav šai sistēmā, tad paredzēt dažādus iestāšanās noteikumus, lai šī pārējie notiktu gludāk. To mēs noteikti varam atbalstīt. Par pārējo izteiksimies vēlāk. Thank you. Paldies. There's no other shadow here, so I... Citādi referenta nav klāts. Aicinu ēnu referentus iesniedzot grozījumus, ņemt vērā, ka jārespektē AFCO kompetence. Grozījuma iesniegšana termiņš ir 7. decembris, pulksten 6. Tos mēs tālāk skatīsim 30. janvārī šos grozījumus, un ja nebūs citu radikālu izmaiņu ekon komitejas grafikos. Bet pagaidām šādi termiņi ir paredzēti ziņojumam. Un tagad mēs varam pabeigt šo darba kārtības punktu un ķerties pie pēdējā būtiskā darba kārtības punkta. Es ceru, ka es tūlīt to atradīšu savā mapē. Es er, nezinu, vai komisijas kolēģis vēl ir uz vietas. Jā, jūs šeit esat. Es jūs labāk varu saskatīt bez brillēm. Šeit ir grozījuma priekšlikums starp institūciju nolīgumam attiecībā uz budžeta jautājumiem un finanšu pārvaldību. Tas ir iesniegts AFCO, jo iespējams eh, būt, varētu būt jāpārskata starp institūciju nolīgums. Attiecībā uz Eiropas Savienības krīzes rezervi. Un tagad varbūt es došu vārdu komisijai Un mans priekšlikums būtu pārtraukt diskusiju par šo jautājumu, informāciju saņemsiet un lēmumu pieņemsiet vēlāk. Bet tagad vārds jums paldies. Esmu no eh, budžeta ģenerāla direkcijas un atgādinu, ka priekšlikums grozīt starp institūciju nolīdzību nolīgumu eh, eh, ienāca sakarā ar vidusposmu pārskatu, lai izveidotu jauno krīzes rezervi. Šobrīd sarunas padomē ir pavirzījušās uz priekšu, tiek panākts eh, politisks nolīgums eh, konsens eh, procedūras ietvaros. Šobrīd Eiropas krīzes rezerve nav daļa no padomas puses no politiskas vienošanās ir atrasti citi veidi, lai uzlabotu e, e, fleksibilitātes mehānismus, un tas nozīmē, ka starp institūciju e, nolīgumu grozīt nav nepieciešams. ir pietiekami finanšu regulējumi un DFS pakete, lai varētu šos uh, jautājumus eh, iekļaut juridiskajos tekstos. Līdz ar to grozījumi nav skaidri. Paldies, viss ir skaidrs. Es negribētu to pilnībā slēgt, jo vēl ir mikroskopiski iespēja, ka lietas var mainīties, taču šobrīd izskatās, ka nebūs pārskatījums starp institūciju nolīgumam. Tas nozīmē, ka mēs varam varēsim slēgt šo punktu. Taču mēs šobrīd saprotam ciešā sadarbībā ar komisiju, ka ka situācija virzās pa šo ceļu. Tas ir pēdējais būtiskais jautājums par citiem jautājumiem. Man nav nekādu citu jautājumu, par ko jums ziņot, un nākošā sanāksme. Pēdējais punkts informācija par nākamajām sanāksmēm. Tāda būs piektajā, eh, kārtējā sanāksme un astotajā ārkārtas sanāksme. Abas notiek Briselē un astotajā datumā mēs liksim abu ziņojumus uz uh, balsošanu. Tālāk vēl ir priekšlikums par izsūtīšanu koordinatoriem, lai to organizētu pirmdien pulksten 14. What is Monday's best? Fifth. The day of the meeting. Because Monday is the fifth when pirmdiena ir, mums notiek sanāksim trijos, vai nu pirms vai pēc. Šķiet, ka lidmašīna nolaižas ap diviem, tā ka tas varētu būt agri. Uh, Jums vēl nav privāta lidmašīnas. Es strādāju, bet pagaidām Ungārijā ir nopietnas helikopters skandāls, un es eh, pārāk eh, neaizraušos. Jā, varbūt, eh, varbūt viņi varētu vienu man aizdot. Tā tad jūs labāk eh, vēlaties eh, koordinatoru sanāksmi organizēt pēc tam. Eh, hours, sure finish, is okay. a, is a Man tur viena sanāksme, bet es nezinu, kad tā beigsies. Būs debats pusdienu laikā, bet es nevaru pateikt, vai tikšos divos. Tikšu divos labāk vēlāk. Okay, so we, we have it on... Labi, 6.30 pēc AFCO